Okay, good afternoon, everybody. Welcome to this. Labdien! Laipni aicināt komitejas sanāksmē. Sāksim komitejas sēdi. Gadījumā, jūs patojat, kāpēc es šeit atrodos, es esmu vecākais komitejas eh, loceklis eh, un vadīšu šo sanāksmi, tāpēc, ka komitejas vadītājs nav klātsošs. Un pirmais eh, darba kārtības punkts, eh, tātad darba kārtības pieņemšana. Vai kādam ir kas sakāms par šo jautājumu? Pieņem, ka klusēšana ir piekrišana. Pieņemam darba kārtību. Otrais darba kārtības punkts savukārt ir priekšsēdētāja paziņojumi. Man ir tikai viens pavisam neliels paziņojums. Vēlos apstiprināt to, ka mums ir tulkojums visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās šodien. Tomēr rītdien viena valoda uh, tulkojums netiks nodrošināts, un uh, vēlāk uh, priekšsēdētāji paziņos tieši, kurā valodā nebūs nodrošināts tulkojums. Tagad mums vajadzētu ķerties pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir vienotājās debates par apvāršanu 2020. Mēs eh, runāsim, eh, diskutēsim par šo jautājumu blokos. Un pirmais eh, bloks būs Rēri Maģurēlas kundzes ziņojums, Maģurēlas kundzes ziņojums, un mēs izdalīsim runāšanas laiku, vai jau kundze būs otrā runātāja. Un mēs arī dosim vārdu diviem ievadrunātājiem, pēc tam varēs izteikties citi komitejas locekļi. Un es vēlos brīdināt, ka es uzmanīgi sekošu pulkstenim. Un, ja pārāk ilgi izteiksieties, tad es jūs ierobežošu. Tātad ne, vai, vairāk par divām minūtēm katram runātājam. Un vairs īpaši nevilcinoties, ja Madurēlas kundze ir gatava, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšlēkungs. Jūs esat jau bijis priekšētāja krēslā, un vēl es jums par to atgādināt, bet tagad es vēlētos iepazīstināt jūs ar šo ziņojumu. Es sniegšu iemeslus, kāpēc mēs uh, iesniedzām šos grozījumus komisijas priekšlikumam. Pirmais iemesls ir, protams, tāds, ka mēs vēlamies risināt krīzes izraisītās problēmas. Un, lai pārvarētu krīzi, un lai pārvērstu Eiropas ekonomiku citā virzienā, Eiropas Savienība tiešām koncentrējas uz zināšanu ekonomiku, bet mūsu 2020. gada stratēģija būs veiksmīga tikai tad, ja mums izdosies panākt inovāciju realizēšanu, un tas ir jādara investējot resursos. Šī ir ietver programma attiecībā uz inovācijām, un mūsuprāt, tai būtu jāsaņem divkārt lieli uh, resursi, nekā bija piešķirt iepriekšējai ietveru programmai. Otrais svarīgais iemesls ir tās, ka, protams, ir nepieciešami, uh, eh, nepieciešami pētnieki, bez viņiem nebūs nekādu inovāciju un attīstības. Ja viņu nebūs, eh, tad uh, mēs nepanāksim ekonomisko izaugsmu, kur mums ir nepieciešama. Un tāpēc mēs iesniedzām šādus grozījumus ziņojumam, lai mēs varētu spēcināt mūsu kapacitāti, piesaistīt uh, un arī tālāk uh, attīstīt uh, talantu šajā nozarē. Un, protams, ka mums būs nepieciešami arī citi resursi, piemēram, kā investēšana pamat resursos, lai mēs varētu panākt 2020. gada mērķus. Mums ir arī jākoncentrējās uz inovāciju ķēdi. Ir jāpanāk kontinuitāte. Un tas ir pareizais, eh, pareizais virziens, tad koncentrēties uz visiem ķēdes posmiem šajā inovāciju ķēdē. Tomēr mums ir jāpanāk pareizais līdzsvars starp dažādajām eh, ķēdes daļām, pamatā starp inovācijām un pētniecību sevišķi saistībā ar budžetu. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs integrētu atšķirīgās fāzes eh, inovācijas eh, ciklā, un mums ir arī jāuzlabo pārvaldība šajā sektorā ar sektoru eh, pa, padomēm, un ir nepieciešama arī starpdisciplināra pieeja. Mums ir jākoncentrējās uz dažādajiem konceptiem, kādi tiek ļoti šajā ziņojumā. Ir jākoncentrēts arī uz izcilību. Mums ir e, jāapmāca nākotnes talanti. Un, lai to, un to darītu, ir nepieciešams, lai izcelības pilārs e, saņemtu lielu daļu no investīcijām, kādas ir iekļauts visā šajā iniciatīvā. Enerģētikas mērķis ietver programmā tā finansējums tika samazināts, bet mēs bijām pret šādu priekšlikumu. Un, protams, ka mēs vēlamies arī uh, sasniegt CO2 samazināšanas mērķus, un līdz ar to, mūsuprāt, e, divas trešās daļas no finansējuma enerģētikas mērķiem būtu jāpiešķirt atjaunīgajiem resursiem. Vēlētos arī skaidri norādīt, ka ziņojums par trešo prioritāti, tātad sociālajie izaicinājumi, tajā ir jāaptur komisijas ierosinātā pamatstruktūra, izņemot uh, attiecībā uz uh, drošo sabiedrības uh, aspektu, kurš ir sadalīts divās daļās. Un no vienas puses mums, protams, ir jāsaprot Eiropas sabiedrība un sociālās izmaiņas, bet no otras puses mums ir arī jāaizsargā brīvība un drošība Eiropā. Un šī iemesla dēļ Eh, humanitārām zinātnēm ir ļoti svarīga loma veicinot eh, inovatīvas sabiedrības izveidošanos un bez eh, šādiem grozījumiem. Tad piemērs piektais iemesls. Vēltos garantēt, ka ietvara programma ir arī pareizi noformulēta. Turpmākā ietveru programmām būs ļoti liela nozīme Eiropā, inovācijās eh, būs liela nozīme izcilu zinātnieku finansēšanā, un viens no šī ziņojuma mērķiem līdz ar to ir aizsargāt eh, šo te kultūras mantojumu. Mēs vēlamies eh, pastiprināt starptautiskās sadarbības mērķus īstermiņā un ilgtermiņā visos sektoros. Pastāv zināma tendence koncentrēties uh, uz ļoti lieliem uh, projektiem fi finansējumā, un tas var tiešām ierobežot uh, uh piekļuvu programmā jauniem spēlētājiem, un tāpēc mums vajadzētu koncentrēties uz pētniecības uh, infrastruktūru, jo sevišķi jākoncentrējās uh, uz Eiropas Savienības infrastruktūru. Esam arī izstrādājuši jaunu konkrētu mērķi, kas būtu ekscelences izcelības uh, paplašināšanu pap un piedalīšanās paplašināšanu, lai mēs varētu garantēt, ka pētnieku no visas Eiropas Savienības var piedalīties. Ir vēl trīs svarīgi iemesli, kurus vēlos uzskaitīt. Es tiešām uh, vēlos izmantot vēl nedaudz laika, lai uzskaitītu šos iemeslus. Priekšsētājs eh, saka, jūs vēlāk varēsiet izskaidrot šos te trīs mērķus. Un tagad vēlties pateikties komisijas sekretariātam, manas grupas sekretariātam, maniem darbiniekiem. Vēlos viņiem pateikties par visu neto palīdzību, izstrādājot šo ziņojumu. Vēlos pateikties arī ēnu referentiem no citām grupām un, protams, arī referentiem kur strādāja pie citiem ziņojumiem un kur ieskatījās arī problēmā saistīts ar šo ietveru programmu. Paldies par jūsu ieguldījumiem! Paldies par to, ka izdevās panākt vienošanos, un es vēlētos arī pateikties eh, padoms prezidentūrai ar visu iesaistīto palīdzību. Esmu droša, ka mums darbs izdosies. Priekšsēdētājs saka, tad, tad uh, apsveicu, ka jums iedvā, izdevās iekļauties piešķirtajā runāšanas laikā. Uh, un tagad uh, vārds Kavaljo kundzē lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Vēlētos pateikties saviem kolēģiem citu ziņojumu referenti, mani ēnu referente Eiropas Tautas partijas uh, eh, grupā, arī viņam vēlos pateikties. Šajā ziņojumā ir iekļauta apmēram 2020 programmas īstenošana, un gal galā tur ir iekļautas arī visas prioritātes, eh, kas saistītas ar aktivitātēm. Un tas arī izriet no Treza Vermadurēla ziņojuma, no schēmām, kas ir iekļautas šajā ziņojumā. Un mans eh, ieguldījums eh, šajā ziņojumā ir četri lieli elementi. Pirmkārt, izcilība un eh, dalības paplašināšana attiecībā uz izcilību. 2020 programmas galvenais virzītājs spēks tam vajadzētu būt tieši izcilībai. Un ir arī jāveicina izcilība visā Eiropā un ir jāpaplašina Eh, piekļuve apvārš 2020 eh, pilāriem. Šajā programmā vajadzētu iekļaut arī eh, šo te ideju Stairway to Excellence, un maņā, manā ziņojumā ir iekļaut vairāki grozījumi, kuru mērķis ir padarīt konkrētu tāku šo ideju Stairway to Excellence. Tā, lai būtu izstrādāts spēcīgas schēmas. Un otrā lieta, ko vēlos uzsvērt, ir tas, ka ir jāveido sinerģijas 2020 stratēģijas ietvaros eh, saistībā ar struktūru fondiem. Vairāki konkrēti pasākumi ir iekļauti ziņojumā. To mērķis eh, ir veicināt eh, lielāku sinerģiju starp šo, šīm divām programmām. Un tas pats attiecās arī uh, uz uh, pozitīvo vērtējumu projektiem. Uh, tātad projektiem, kuri citkārt nav varējuši gūt finansējumu, tāpēc, ka ir ierobežojumi budžetam noteikti. Līdzfinansējums, eh, tātad 2020 eh, pēcpasākumi zinātnes projektiem, piemēram, eh, demonstrācija projekti. Zina rezultātu apkopojuma un izvērtēšanu, lai tos labāk piemērot sociālā veidā un treškārt attiecībā uz Eiropas rūpniecības iesaistīšanos eh, ražošanas eh, iesaistīšana, to nevajadzētu ierobežot eh, līdz konkrētam pīlārim. Vajadzētu būt trīs pīlāriem, kurus visu laiku ir jāaptur prātā. Un MVU ir ārkārtīgi svarīgi, lai veicinātu Eiropas Savienības rūpniecības konkurētspēju. Un es esmu iekļāvusi vairākus grozījumus, lai šie mērķi tiktu sasniegti, piemēram, jauna inovācijas vouchera radīšana. Un ceturkārt, horizontāli jautājumi, kas ir saistīti ar zinātnisku koordināciju un ar vadību visos trīs eh, pilāros. Un tas eh, bieži vien ir ļoti svarīgs, eh, svarīga problēma. Piemēram, zinātniskā koordinācija attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar apvārdu 2020, uzlabos dialogs par zinātņu sabiedrību, uh, dzimumu līdzsvars, kā arī uh, tātad uh, jauniešu nu, mm, bezdarbs ir daži no horizontāliem jautājumiem, dāmas un kungi. Attiecībā uz prioritātēm, kas jau ir iekļauts komisijas eh, priekšlikumā, es tam vēl esmu mm, pievienojis vairākus eh, temats, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Un šie jautājumi nebija iekļauti iepriekš komisijas eh, priekšlikumā. Un šie jautājumi būtu ūdens dabīgās eh, briesmas, piemēram, mežu eh, ugunsgrēku kultūras mantojums, eh, kā arī enerģijas produkcijas centralizēšana. Un tad es vēlos uzsvērt arī faktu, ka kopumā mans ziņojums ir saskaņā ar Madurēlu ziņojumu, izņemot to, ka esmu izvēlējusies paturēt uh, uh, paglabā, saglabāt uh, uh, atsauci uz sabiedrību, kas Madurēla ziņojumā ir 4. pilārā iekļaut. Un tagad es vēlētos uh, saņemt dažādus viedokļus no savu kolēģu puses. Un ar lielu uh, prieku gaidu to, ka mums uh, izdosies turpināt veiksmīgo darbu. Lielas paldies! Thank you, Mrs. Carvalho. Paldies, Kavaljo kundze! Un paldies par to, ka iekļāvāties jums atvēlētajā laikā. Tas tiek augstu novērtēts. Un tagad es svērsīšos pie ēnu referentiem. Un eh, pirmkārt vārds, kas Tiljo kundzei vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Es uh, tagad uh, pārstāvu mūsu tautas partijas ēnu referentu, kas diemžēl nevarēja šodien ierasties. Viņš ieradīsies rītdien, rītdienas debatē. Un eh, līdz ar to man ir šāds eh, paziņojums. Pirmkārt, es vēlētos pateikties Madurelas kundzei par lielisko uh, ziņojumu projektu, kas pievēršas daudziem svarīgiem jautājumiem un kalpos par labu pamatu turpmākajām diskusijām. Tāpat es vēlētos paust savu pateicību viņai par uh, sadarbību pie šī dokumenta pēdējo mēnešu laikā. Uh, Parlamentam izdevies izstrādāt saskaņotu un spēcīgu pieeju galvenajiem apvāršņas 2020 jautājumiem. Un uh, turklāt jāteic, ka mums ir izdevies arī gūt priekšstatu par izšķirīgo lomu, kāda būs izpētes un attīstības politikai Eiropas nākotnē. Tāpēc es uh, uz, uzteicu Madurēlas kundzes uh, argumentus attiecībā uz uh, 100 miljārdu eiro budžetu, ko parlaments ir pieprasījis apvāršana programmai. Arī ekspertu viedokļu atzinumi būs eh, nepieciešami. Un eh, tāpat jādomā par eh, sociālo uzdevumu sasniegšanu, jo īpaši par drošības un drošuma jautājumiem, kā arī par pašreizējiem ekonomiskajiem uzdevumiem, ar kuriem Eiropa saskaras un kuriem Eiropa novirza budžetu. Tas pats attiecas arī uz šīm kāpnēm uz izcilību. Izcilība ir jāizplata un ir e, jāpalielina dalība apvārsnī 2020. Tas būs viens no mūsu būtiskākajiem uzdevumiem, un, protams, tas var izdoties tikai tad, ja dalība valstis un reģioni mūs atbalsta. Tomēr Programmai apvārsnes 2020 ir jāsniedz īstie instrumenti, ar kuriem risināt uh, zinātniskos uzdevumus. Tikai tādā veidā būs iespējams īstenot uh, pētniecības un attīstības uh, kopienas uh, pilno potenciālu, un tā mēs varēsim būt konkurētspējīgi nākotnē. Madurellas kundze ir likusi uzsvarus, kas ir jāatbalsta tieši šo iemeslu dēļ. No otras puses, zināmi aspekti nav tikuši ņemti vērā, piemēram, attiecībā uz sociālajiem uzdevumiem, kur vēl nav pietiekami skaidri formulēti un konkrēti definēti, jo īpaši domājot par to misiju. Man ir vēl daži argumenti, bet es domāju, ka man šeit vajadzētu apstāties un uh, dot un varbūt es varēšu nākt klajā ar citiem komentiem vēlāk. Visu beidzot, jāteic, ka parlamentam ir jāatgriež šī programma apvārsnes 2020 agrākajā vietā, proti diskusijās par ekonomisko izaugsmi. Paldies! Un uh, iespējams, ka turpmāk vēlāk jūs arī varēsiet izteikties, bet tagad es vēlētos dot vārdu Holas kundzei. Vārds jums divas minūtes. Paldies. Es runāšu Hansona kunga vietā, kura lidojums ir aizkavējies. Pirmkārt, es vēlētos pateikties referentiem par šo ziņojumu un uh, nākt klajā ar dažiem argumentiem. Apvārsnis apvāršana gadījumā nav programma tikai par inovācijām, bet gan arī par izpēti, un iespējams dažus satrauc eh, tendence novērst uzmanību no tirgus eh, aktivitātēm un pārāk virzīt to uz pamat izpēti, kas ir nepieciešama integrētai pieejai. Tāpat referenti un padome arī ierosina eh, sadalīt pašreizējo sociālo uzdevumu numur 6 Eh, divās daļās, jo īpaši koncentrējoties uz drošību. Alde eh, referents eh, domā, ka šāds sadalījums var apdraudēt drošības perspektīvu, mēs to varam pazaudēt, un to mēs esam pieredzējuši arī Fukušīmas gadījumā. Ir jāsaprot, ka drošībai ir raksturīgs arī vīdes aspekts. Uh, Un ja mēs nodalīsim šos aspektus, tad mēs riskēsim nonākt situācijā, kad mēs runājam tikai par tehnoloģiju, bet pilnībā tiek zaudēts cilvēciskais elements. Treškārt, jāteic, ka Alde ēnu referents pilnīgi piekrīt principam, kas ir pamatā 15% budžeta atvēlējumam uh, bet viņš nav drošs par galīgo, ga, galīgo procentu. Un eh, jāteic, ka ir būtiski, lai būtu tāda pamatprogramma maziem vidējiem uzņēmumiem, kas atvieglo viņu piedalīšanos. Un eh, šobrīd vēl nav pārliecības par to, ka konkrēta cipara atvēlēšana budžetā atbildēs uz MVU vajadzībām. Uh, Tāpat arī bija īpaša atsauce uz divu trešdaļu enerģētikas budžeta atvēlēšanu atjaunīgajiem resursiem, un uh, visos uh, prognozētajos scenārijos šiem atjaunīgajiem resursiem ir būtiska loma, tāpēc arī ir jāatbalsta izpēte, kas ir uh, paredzēta šiem resursiem. Paldies! Nākamā runātāja manā sarakstā ir Fordas kundze, divas minūtes jums. Paldies priekšsēdētāji, paldies abiem referentiem par uh, ieguldīto smago darbu, un um, paldies arī par uh, daudzajām konsultācijām procesā. Es vēlētos izteikties par šo izcilības finansējumu atvērto piekļuvi kā prioritāti uh, Ideja šo pasākumu pamatā ir atbalstīt labāko izpēti Eiropā, tāpat arī būtiski ir paplašināt dalību, bet to nedrīkst panākt uz izcilības rēķina. Es zinu, ka jūs uh, eh, iekļaut jaunas kategorijas izcilībai un dalības paplašināšanai, bet man patīk Karavaljo kundzes pieeja šai programmai, proti viņi atbalsta kohēzijas e, fondu izmantošanu, citu fondu izmantošanu sinerģētiskā veidā, lai panāktu uh, kopīgos mērķus, bet Madurellas kundze dalības paplašināšanu cenšas iekļaut e, izcilības pilārā, kas, manuprāt, varētu kaitēt izcilībai, un tas nav neviena paša interesēs. Es domāju, ka eh, mums ir jāparunā arī par finansējumu kopumā. Eh, visas ieinteresētās puses, protams, vēlas vairāk līdzekļus, eh, visi sektori vēlas vairāk līdzekļu, bet mums ir jāmēģina panākt zināms elastīgums, jo nākotnē radīsies jauni uzdevumi, Un e, šobrīd situācija varētu atšķirties no, piemēram, 2018. gada situācijas. Es absolūti atbalstu MVU lielāku piedalīšanos, un, manuprāt, to var panākt ar vienkāršošanu. Tāpat arī ir virkne dalību valstu, kas tiecas e, uzlabot izcilības jomu, uh, un viņi uzskata, ka maza un vidēja mēroga projekti varētu palīdzēt MVU. Varbūt arī mēs varētu nodrošināt lielāku dalību, pievēršoties šiem mazajiem un vidējiem projektiem. Runājot par piekļuvas jautājumu, tas ir jādara ilgtspējīgā veidā, neierobežojot uzņēmē darbības modeļus, publikāciju izmaksas ir jāsadz no citiem avotiem. Ja mēs nemaksājam par lasīšanu, tad mums ir jāmaksā par drukāšanu. Es arī pamanīju, ka Madurēlas kundze dažās vietās ierosināja jaunas pārvaldības struktūras. Mēs noteikti negribam lielāku birokrātiju, un mēs varam mēģināt uzlabot šo jautājumu. Arī tāpat nepieciešams, lai sievietes vairāk piedalītos zinātnē, uh, Un uh, mēs nevēlamies, uh, lai tiktu pierakstīts daudz papīra par šo jautājumu, bet viens visaptverošs raksts ar to varētu pietikt. Un es uh, domāju, ka varbūt tas būtu viens no vieglākajiem veidiem, kā palīdzēt sievietēm vairāk piedalīties zinātnē. Paldies! Uh, tagad es dodu vārdu ēnu referentiem. Matijas skundze, jūs esat uh, minēta kā ēnu referente. Es zinu, ka jūs runāsiet pie nākamā jautājuma, bet ja jūs vēlaties izteikties arī par šo, tad jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Es pirmkārt vēlētos pateikties kolēģiem par viņu ieguldīto darbu. Šī ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa par abiem ziņojumiem, bet jau ir kļuvis skaidrs, ka abi ziņojumi ļoti labi saspēlējas savā starpā, un uh, man ir tikai pāris jautājumu, kurus es vēlētos aktualizēt. Es atbalstu ierosinātos priekšlikumus kopumā abiem referentiem ir izdevies nākt klajā ar tekstiem, kas ļaus mums nodrošināt, lai Eiropas izpēta un inovācijas būtu uzmanības centrā, un tas var tikai uzlabot situāciju pašreizējās krīzes kontekstā. Cilvēku resursu jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Nav zinātnes bez zinātniekiem, un uh, šī situācija atšķiras katrā valstī. Tāpat jārunā par uh, pētniecības, sociālo zinātņu un uh, citu jomu pēctecību, vai šīs jomas te vajadzētu pieminēt? Manuprāt, šis jautājums nav tik vienkāršs. Es piekrītu referentei, ka mēs nekādā veidā neriskējam, ja uh, zinātnes sasaistām ar drošības jautājumiem. Tāpat arī sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes ir būtiskas zinātnes veidošanā, un tām noteikti būtu jābūt prioritāšu sarakstā. Es nevēlos runāt gari, bet man ir daži īsi komentāri par jautājumiem, kas vēl nav apspriesti. Pirmkārt, jārunā par infrastruktūras sadali. Šis jautājums ir būtisks ja mēs vēlamies īstenot visu Eiropas projektus, mēs, eh, mums jāsaprot, ka ir jādalās ar infrastruktūru, gan dalību valstīm, gan institūcijām. Visām iestādēm ir jādarbojas vienos un tajos pašos apstākļos. Tas nav padarāms pāris dienu laikā, bet tomēr tas ir būtiski. Otrakārt, ir vajadzīga koordinācija starp trim pilāriem, jo pretējā gadījumā mēs iegūsim trīs programmas, kas funkcionē paralēli. Uh, kaut arī patiesībā mums ir vajadzīga viena visaptveroša pieeja. Un treškārt ir jāpiemina MVU līdzdalība. Es piekrītu ierosinātajam, taču man ir zināmas šaubas par konkrētajiem instrumentiem. Par to mēs varēsim runāt grozījuma stadijā, tāpēc es tagad par to gāri nerunāšu. Un ir ļoti būtisks arī cilvēku resursu jautājums. Paldies! Un tagad eh, pievērsīšos runātājiem no zāles. Uh, Pirmkārt, Vidal Kvadras kungs, Sukalas kungs, Dilkastiljo kundze un Niblers kundze. Un Grostetas kundze, kas nu pat pievienota sarakstam. Nu, šajā gadījumā priekšroka netiks dota dāmām. Mēs eh, dosim vārdu eh, tādā kārtībā, kā jūs pieteicāties. Kvadras kungs, divas minūtes. Eh, jā, paldies. Es arī gribētu sākumā pateikties referentiem par ieguldīto darbu. Apvārsnes 2020. Šīs programmas pamatā, protams, ir nepieciešamība ar vienu pieeju darboties dažādu programmu virzienā, tā tad ar viena veida pārvaldības pieeju. Un tieši tāpēc nebūs viegli tikt galā ar visu šo informācijas masu un harmonizēt dažādās intereses. Tāpēc es gribētu sākotnēji vērst uzmanību uz uh, Riežas kundzes ļoti labi izstrādāto ziņojumu, kurā ir uh, aplūkots ļoti daudzas vēlmes, uh, par kurām mēs runājam, runājot par visu 2020. gada stratēģijas pakotni. Tur ir uzsvērts tas, cik ir svarīgi, lai piedalītos MVU Eiropas Savienības pētniecībā. Uh, Un tehnoloģija attīstībā tāpat eh, referenti ir norādījusi, ka vismaz 15% kopējā budžeta ir jābūt marķētam un paredzētam konkrētam nolūkam. Un ja mēs gribam sasniegt stratēģijas 2020 mērķus, kā ir referenti norādījusi, mums jādod stimuli pētniekiem, lai viņi paliktu Eiropā un lai tiktu piesaistīti talanti arī no ārpus Eiropas Savienības, lai viņi brauktu un strādātu pie mums. Tāpat referente ir norādījusi, ka Eh, komisijai jāinformē parlaments par to, kā programmas tiek īstenotas, un tāpat viņi ir uzsvērusi sinerģiju un papildināmības eh, aspektu starp šo programmu un kohēzijas politiku. Tāpat arī reģionālām un vietējām varas iestādēm ir ārkārtīgi svarīga loma spēlējama kopīgā Eiropas pētniecības jomā un tās attīstīšanā. Riežs kundze, mums ir jāuzmanās, lai mēs nesafragmentētu programmas pārvaldību. Eh, Kavaljo kundze arī ir eh, paudusi samērā līdzīgu pieeju Riežas kundzei. Viņa arī ir norādījusi, ka nepieciešama labāka eh, saskaņotības starp struktūru fondiem un uh, programmu. Nepieciešams, lai Eiropas uh, industrija piedalās šajā procesā, tāpat ir uzsvērta MVU loma, un tas ko tas var dot Eiropas pētniecības uh, vienotas uh, zonas nodrošināšanai. Paldies, nākošais Sukals kungs. Paldies, priekšstādātāji. Gribētu pateikties referentiem, un man arī ir daži īsi komentāri. Es uzklausīju Madrēlas kundzi un pilnībā piekrītu Viņa teica, jānodrošina, lai programma būtu atbilstoši finansēta. Mēs sākām ar 100 miljārdiem, tagad mums ir 80 miljārdi, un jāsaka, ka mēs saskarsimies ar problēmām. Mums nav iespējama centralizēta virzība politikā, pētniecībā un attīstībā, ja mums nav adekvāts finansējums un adekvāta Eiropas filozofija, kas ir viss pamatā. Mans eh, viedoklis ir tāds, ka šis finansējuma trūkums neizriet no finanšu krīzes, bet uh, finanšu krīze drīzāk ir rezultāts tam, ka mums nav izdevies nodrošināt 3% mērķi, kas bija paredzēts Lisabonas līgumā. Iedomājieties, kas būtu, ja mēs to būtu sasnieguši tā, tad tagad mēs virzamies uz 2020. gadu, mums ir stratēģija un mums ir jābūt ļoti stingriem šī mērķa sasniegšanā. Eh, man šķiet, ka jā, Eiropa grib konkurēt informācijas un tehnoloģijas ziņā pasaules līmenī. Tāda tik tiešām ir jāvērš uzsvars uz šo, jāliek uzsvars uz šo ļoti svarīgo mērķi un kas mums ir jādara, ja mēs to gribam sasniegt. Un kas jādara arī struktūra fondu ziņā, kas nevienmēr tiek izmantot visatbilstošākajā veidā dalību valstīs. Iespējams, ka tos varētu izmantot tādā horizontālā veidā, uh, sasaistot ar eh, apvārsnes 2020. Ja mēs vēlamies nodrošināt ne tikai patēriņu, bet arī rezultātu pētniecībā un attīstībā. Runājot par pētniecības rezultātiem, es domāju, ka ir jādomā par tādu atvērtu pieeju, lai Eiropas pilsoņiem būtu piekļuve, iespēja piekļūt pētniecības rezultātiem, kuri gal galā ir finansēti par viņu līdzekļiem. Paldies, saka priekšsādātājs. Es steidzinu kolēģis, es zinu, ka tas varbūt ir kaitinoši, bet mums ir jāpieturās pie laika grafika. Del Kastiljo kundze nākošā, jums vārds. Jā, paldies priekšsādātāji. Pavisam ātri. Es jau runāju, bet pavisam ātri gribētu pievienot vēl trīs komentārus. Pirmkārt, es gribētu sveikt uh, referentu un ēnu referents. Manuprāt, viņi tik tiešām ir veikuši kolosālu darbu. Un tālāk runāšu par divām lietām, kas ir ārkārtīgi vienkāršas un konkrētas. Pirmais - starptautiska sadarbība. Tas tika minēts kā horizontāls jautājums, ko vajadzētu iekļaut visos trijos pīlāros apvārsnes 2020 programmā. Es domāju, ka nepieciešams stiprināt šo stratēģiju. Un eh, tāpēc mums ir nepieciešams definīcijas, mums ir nepieciešams kaut kāds eh, minimālais, procentuālais eh, budžets līdzekļu šīm darbībām, lai tas viss nepaliek tikai tādā ļoti vispārīgā līmenī, bet jābūt konkrētākiem. Tāpat domāju, ka būtu ļoti labi modernizēt zinātniskos instrumentus un uh, Eiropas līmeņa struktūras, kas pastāv. Varbūt arī to varētu iekļaut es, ek, esošajās struktūrās. Tas katrā ziņā uzlabot Eiropas Savienības pētniecību un labāk saistīt privāto un publisko sektoru. Tas viss no manas puses, un man vēl būs laiks vēlāk izteikties. Paldies! Paldies! Paldies, ka pieturējāties pie laika. Nīblers kundze nākošā. Paldies, priekšsēdētāji, uh, godātie kolēģi un kolēģis. Arī es vēlētos uh, izteikt dažas piezīmes, un pirmkārt vēlos pateikties referentes kundzei un Kavaljo kundzei. Es domāju, ka viņas ir pievērsušās būtiskām tēmām un aktualizējušas jomas, uh, ko mēs jau parlamentā vēlējāmies apspriest. Attiecībā uz komisijas priekšlikumu jāteic, ka es to atbalstu gan tā pamatvirzienos, gan arī tā centienus vienkāršot. Tāpat arī pētniecības pamatprogramma, manuprāt, ir ļoti laba. Un Es vēlētos uzsvērt to, ka komisija ir nākus klajā ar ļoti labu priekšlikumu, bet man ir daži jautājumi, par kuriem, manuprāt, komitejā vēl būtu intensīvi jādiskutē. Pirmkārt, ir runā, jārunā par eh, MVU veicināšanu universitātēm, eh, institūtiem un citiem pētniecības virzieniem. Es eh, gribēju jautāt, vai tomēr būtu saprātīgi uh, praksē īstenot šo virzienu, jo mm, industrijā jau tiek iegūts daudz uh, līdzekļu pētniecībai, un uh, es esmu piedalījusies konsultācijās ar industrijas pārstāvjiem, uh, un uh, viņi galvenokārt runā nevis par līdzekļiem pētniecībai, bet gan par pētniecības tīkliem, uh, ko ir iespējams panākt ar Eiropas līmeņa pētniecības programmām. Tāpēc es uh, vēlētos uzzināt, ko kolēģi par to domā un vai mums vajadzētu sevi šobrīd apgrūtināt ar to tālāk attiecībā uz vidējiem uzņēmiem. Es pamanīju šo likmi 15%. Es vēlējos jautāt, vai mēs to nevarētu paaugstināt. Uh, Tāpat eh, raugoties pulksteni, vēlētos pievērsties kultūras jautājumam. Šķiet, ka tas ir ticis izlaists, varbūt mums atkal vajadzētu to aktualizēt un kaut kā formulēt. Paldies! Thank you very much. Uh, Mrs. Grostec. Paldies, un tagad vārds Grostec kundzei. Jūs nākošā divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Es arī izteikšos pavisam ātri. Tātad par Madurels kundzes ziņojumu. Jāsaka, tur ir daudz laba lietu. Vienkārši uh, Un domāju, ka mums ir jāliek uzsvars uz izcilību, kas ir pilnīgi uh, nepieciešama Eiropas Savienības teritorijā. Un uh, izcilības centru eksistence ir noteikti jāatbalsta. Vēlme vienkāršot lietas, lai varētu ļaut uh, maziem vidiem uzņēmiem līdzdarboties dziļāk, tas arī ir ļoti labs nostādījums, uh, bet pie tā vēl ir jāstrādā. Gribētu paust arī nožēlu par to, ka starptautiskā uh, Sadarbība ir diezgan maz piesaukt Madrēlas kundzes ziņojumā un pauž nožēlu, jo, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis jautājums tomēr tiktu likts uh, mūsu darba kārtībā. Piemēram, uh, cīņa pret uh, infekcijas slimībām attīstības pasaul... valstīs, tur ir ļoti daudz jāstrādā starptautiskā kontekstā. Tālāk par Karvalo kundzes ziņojumu. Eh, manuprāt, atkal žēl, ka veselības eh, ziņā veselības sadaļā nav piešķirt daudz uzmanības, ir daudz grozījumu, kas it kā cenšas eh, kompensēt šo aizmirsto elementu. Šis inovācija resurss veselības aizsardzībā noteikti nedrīkst tikt aizmirsts un ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt 3% paredzēto budžetu no IKP. Mēs zinām, ka mēs pamaz līdz šim un šobrīd investējam pētniecībā un attīstībā. Paldies Rostets kundzei, un tagad došu vārdu Roila kungam. Jums vārds. Divas minūtes. Priekšsēdētāji, man ir liels prieks eh, drīkstēt izteikties sanāksmē, ko vadāt jūs. Uh, Eh, es vēlējos parunāt par pētniecības jautājumu. Vai ir tā, ka mums ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem ir jāpanāk liels efekts un te pašā laikā mums ir jāsekmē izcilība un eh, mēs tikpat labi arī nedrīkstam veikt radikālus eh, pasākums visā Eiropā? Ko tad mēs īsti darām jomās, kurās šī uh, izcilība vēl nav attīstīta? Uh, Un eh, vai patiešām mēs nevaram atvēlēt līdzekļus konkurencei, kurā tad šīs izcilās iniciatīvas mm, var, eh, ra, var, var kooperēties eh, un rasties jomās, kuras vēl nav tik izcilas. Un uh, šī, šīs uzvarējušās iniciatīvas, konkurētspējīgās iniciatīvas, tad arī varētu iegūt finanšu līdzekļus. Un tāpat arī kolēģi izteicās par uh, struktūru fondiem, lai sekmētu izcelību tajās jomās, uh, kurās joprojām ir tāds pieprasījums. Kolēģi no tām dalību valstīm, kas nav ieguvušas tik daudz līdzekļu, uh, arī uzdev jautājumus, un uh, jautājums ir, vai pietiek ar šo izcilības sekmēšanu, vai tiešām mēs tā varam iet ar laiku un pāri Eiropai. Es domāju, ka vajadzētu līdzekļus novirzīt mērtiecīgi, jo pretējā gadījumā uh, mēs neko labu nepanāksim, sekmējot kaut ko nesaprotamu visā Eiropā. Paldies, Skinner kungs! Jūs sacījāt, ka vēlēties runāt tikai minūti. Um, čia... Jā, labi. Paldies uh, referentiem par darbu. Un uh, es piekrītu daudziem komentāriem, kas ir izteikuši. Es domāju, šeit ir runa par izaugsmu darba vietām, bet uh, tomēr mēs šeit runājam par inovācijām un uh, izcelību. Un uh, mums pie tā ir jāpieturās. Un uh, paldies, ka referenti pieturas pie šī uzsvara punktu. Fundamentālā pētniecība Varētu būt arī, teiksim, skudru populācija izpēta un vienīgais darbs, kas varētu būt laboratorijās, bet eh, ir jābūt pētniecībai, kas darbojas tomēr plaši, tāpēc rūpēsimies, lai fundamentālās pētniecības virziens arī tiktu vērsts uh, tur, kur vajag, jo fundamentālā pētniecība ir vajadzība, bet tomēr priekš ekonomiskā zinājums uh, eh, tas nav izšķirošais, mums ir nepieciešams šīs uh, treps uz izcilību. Uh, Tālāk sastais pants, par to es vienmēr esmu runājis, arī referenti ļoti labi to zinu, un es zinu, ka viņi centīsies eh, līdzēt, ko viņi varēs, eh, vai es esmu aizpildījis savu minūti, saka runātājs. Ļoti labi, priekšsādātājs. Es būtu ļāvis jums turpināt, bet tagad vairs neļaušu. Nākošais eh, referents par pašreizējo ietvaru programmu Buzeka kungs. Paldies, priekšsādātāji. Very, very that... Uh, Man ir liels prieks, ka šobrīd mēs runājam par ārkārtīgi interesantu jautājumu par astoto ietvaru programmu. Tātad šīs programmas nosaukums ir apvārsnes 2020 un sveicu abas referentes. Jūs esat tiešām izstrādājuši ļoti labu ziņojumus. Man ir ļoti konkrēti jautājumi Eiropas komisijai un tāpat arī um, padoms pārstāvjiem šajā telpā, jo Viena no grūtākajām tēmām pirms septiņiem gadiem bija šīs izcilības izplatīšana un līdzdalības padziļināšana. Tā tad līdzdalības padziļināšana, bet nezaudējot izcilību. Un jāsaka, īpaši veiksmīgi tas nebija. Jā, septītā ietvaru programma ir veiksmīga, bet tomēr. Un šobrīd mums ir konkrēti priekšlikumi, kā jau tas tika minēts, un arī pirms vairākām nedēļām, kā tika pārunāts. Un te es nonāku pie sava jautājuma Eiropas komisijas un padomas pārstāvjiem par šiem konkrētiem priekšlikumiem. Tātad man ir četri jautājumi. Es tikai minēšu tos, jo jautājumi ir labi zinām. Pirmkārt, par sinerģijām starp uh, apvārsnes 2020 un struktūra fondiem. Tātad uh, vieda specializācija un uh, zināšanu partnerība. Otrais komentārs vai jautājums - pētniecības infrastruktūra, atvērta piekļuve un uh, izcilība seal and label. Mums ir šāds priekšlikums uz mūsu galda. Trešais - mazie un vidējie projekti. Tātad MVU uzņēmumi. Kā viņiem palīdzēt? Un kā, kā paplašināt un veicināt viņu projektus? Un ceturtais komentārs vai jautājums? Vienību izmaksu formula Tas ir saistīts arī ar pētnieku mobilitāti un ar, uh, mobilitā, un, un ar programmu mobilitāti. Piemēram, Marijas Krī programma. Ja jūs varētu atbildēt šie jautājumiem, būtu izcili. Much, Paldies, Busekungam. Paldies, Busekungam. Viedokļi bija ļoti pamatoti. Un uh, tagad es uh, došu iespēju referentiem paust uh, komentārus. Kavalju kundze, lūdzu. Uh, uh, Mrs. Riera Madurell, uh, this... Madurells kundze, jums ir vairāk laika piešķirts. Presidente, muchísimas gracias. Yo también... Lielas paldies, prezēkungs. Paldies, ka atkal devāt man vārdu. Es vēlētos uh, atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdot. Un pirmkārt, eh, vēlos jums visiem pateikties par jūsu viedokļiem, kas tika paust, par, paldies par jūsu interesi un entuziasmu. Es esmu ņēmusi vērā visu, kas tika teikts. Protams, ka par daudziem uh, no šiem jautājumiem esmu personīgi ar jums jau runājusi, un tas viss tiks atspoguļots gala ziņojumā. Uh, Mēs arī strādājām ar Karvalju kundzi pie diviem ziņojumiem. Vēlētos uzsvērt to, ka mēs strādājām ideālā harmonijā. Kastilju kundze runāja Elra kunga vārdā. Par šiem jautājumiem mēs jau vairāk kārt esam runājuši ar Elra kungu, tomēr vēlreiz viņa uzsvēra aspektu, kas ir saistīts ar budžetu. Un, protams, ka ir ļoti svarīgi, lai mums būtu pietiekami daudz eh, finanšu līdzekļu, lai varētu īstenot eh, Eiropas Savienības programmu apvērs 2020. Un es vairāk par to mm, nerunāšu, tas ir tāpat skaidrs. Tad vēl jautājums par dzīmumu. Tas ir viens no jautājumiem, par kuriem man nebija laika izteikties, kad pirmo reizi man tika dot, dots vārds. Mēs eh, tiešām cenšamies eh, uzsvērt eh, to, cik centrāla loma ir šai programmai saistībā ar dzimumu līdztiesību. Un to pauž arī mūsu grozījumi par dzimumu līdztiesības jautājumiem, un mēs uzskatām, ka programmai vajadzētu spērt uh, soli vēl tālāk, lai uh, veicinātu dzimumu līdztiesību. Un es uzskatu, ka vajadzētu iekļaut veselu pāntu tieši par dzimumu līdztiesību. Un mēs esam uzsvēruši divus uh, aspektus, tātad sieviešu iesaistīšanu 2020. apvāršņā programmā un arī uh, to, lai tiktu uh, kopumā veicināta pētniecība par dzimumu jautājumiem. Attiecībā uz šo ietveru programmu es vēlētos teikt, ka mēs iekļāvām jaunu pantu, tas ir jauns pants tātad. Ar tā palīdzību var īstenot uh, publisku pieeju. Veikt to pētījumu rezultātiem. Programmām, eh, kurām tiek izmantot 2020 eh, finansējuma līdzekļi. Protams, ka bija arī daudzi citi jautājumi, bet es zinu, ka mums nav pietiekami daudz laika, lai visos tajos iezinātos šajā komitejā, un es nevarēšu visiem atbildēt. Tomēr es eh, esmu ņēmusi vērā to, kas jums bija sakāms, un ja ir vēl kādi citi jautājumi, es būšu priecīga divpusēji eh, par tiem diskutēt. Lies paldies, saka priekšsētājs, esmu droši, ka kolēģi eh, izmanto šo iespēju diskutēt uh, divpusēji ar jums par šiem jautājumiem. Un pirms es dodu vārdu Kavalju kundzei, es vēlos informēt, ka mēs dosim vārdu komisijas pārstāvim tieši pēc uh, trešā uh, Eh, kopīgo debašu bloka. Ja jums liekas, ka esmu kaut ko palaidis garām, tā nav. Mēs visus uh, uzklausīsim komisijas viedokli vēlāk. Kavalju kundze, lūdzu, jums ir dos vārds. Paldies, priekšsēdētājs. Es vēlos pateikties eh, visiem kolēģiem, kuri izteicās. Es nedodēšu uz visiem jautājumiem. Es, es tikai vēlētos uzsvērt dažas no lietām. Daudzi no kolēģiem runāja par uh, Eh, dalības eh, padziļināšanu. Tas ir jautājums, eh, kuram esmu pievērsus īpašu uzmanību. Un Buzeka kunga priekšlikumi, tātad par šo label, silenu labelu izcilība jautājums saistībā ar izcilības infrastruktūru un atbalstu mm, maziem vidējiem projektiem, es vēlos teikt, ka izcilības iniciatīva kas ir ierosināta, ir ļoti laba iniciatīva. Būs, būs tiešām priecīga iekļaut to grozījumu otrajā fāzē un attiecībā uz starptautisko sadarbību visticamāk. Es tik detalizēti e, par to neizteikšos, e, bet e, manā ziņojumā tomēr starptautiskā sadarbība ir izklāstīta pietiekami detalizēti. Tur ir konkrēti piemēri attiecībā uz sadarbību ar vadošajiem partneriem. Piemēram, um, enerģijas sadarbība ar Brazīliju, uh, slimības, kas saistīts ar nabadzību attīstības valstīs. Arī uh, daudz, kas ir, kas ir saistīts ar tehnoloģisko sadarbību ar Austrāliju, ASV. Līdz ar to tiešām ir uzsvers uz starptautisko sadarbību. Tad, attiecībā uz citām lietām, Nav daudz eh, grozījumu par veselības jautājumiem, tomēr esmu īpaši pievērsusi uzmanību veselības aspektām. Esmu sadarbojusies ar pētniekiem, Eiropas pētniekiem, kuri strādā pie veselības jautājumiem. Un mums šeit ir vairāki grozījumi, kuros eh, ir iekļauta norāda uz to, kā labāk zinātniski koordinēt to, kas eh, notiek Eiropā veselības jomā. Uh, lai mēs varētu mainīties ar informāciju, ar datiem, lai pētnieki, kuri strādā eh, pie tādām lietām kā, piemēram, retās slimības, lai viņi tiešām varētu sadarboties ne tikai apvārš 2020 ietveros, bet arī veidojot tiltus ar darbu, kas tiek veikts dalībvalstīs. Līdz ar to tiek veikts eh, darbs arī šajā te jomā, un es eh, tiešām ceru, ka tas viss taps konkrētāks pozitīvāk kā veidā pētniekiem. Un esmu gatava iekļaut vairāk grozījumu par šiem aspektiem un citām lietām. Un nu, vēlos jums eh, pateikties par visiem komentāriem. Lielas paldies! Par jūsu viedokli. Ar to varam beigt debatas par pirmo bloku. Mūsu vienotajās eh, debatēs šajā pēcpusdienā vēlos pateikties visiem par viedokļiem. Paldies, ka ievērojat eh, piešķirto runāšanas laiku. Un tagad varam ķerties pie otrā bloka attiecībā uz eh, Eiropas eh, Inovāciju institūta jautājumiem. Un tagad došu vārdu Matēs kundzei. Matēs kundzei. Tad par jautājumu, kas saistīta ar Inovāciju un tehnoloģiju institūtu. Lūdzu, 5 minūtes. Paldies, priekšsēkungs. Pirmkārt, Vēlos eh, pateikties eh, visiem kolēģiem, kuri strādāja kopā ar mani, izveidojot eh, šo sākotnējo priekšlikumu. Kolēģi tiešām ieguldīja lielu darbu. Un šis priekšlikums sasaistās ar Lamberts kunga ziņojumu. Viņš strādā pie jautājuma par Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu Un es, tā, es arī to daru. Es eh, runāju par to, kāds var dot ieguldījumu vēl inovatīvākā Eiropā. Eh, attiecībā uz formu komisijas eh, priekšlikums ir tikai viens pāns likumdošanas daļā. Un tur ir vienkārši norādīts to, kas ir pielikuma attiecībā uz inovācijām. Es vēlējos starp pantiem iekļaut eh, arī eh, strateģiskus eh, punktus, kuri mums ļautu virzīt uz priekšu darba kārtību. Es ja to iekļāvu darbu pantos, lai mēs varētu uzsvērt galvenos punktus attiecībā uz inovācijām un tehnoloģijām. Kaut arī, protams, ka mēs tur varētu iekļaut arī citus elementus pielikumā, ja mēs vēlamies sakot komisijas ieteiktajiem modelim. Tad pamatā ziņojumā ir teiks, ka līdz šim brīdim nav bijis izveidots institūts, eh, kas atšķirtos no trīs eh, jau pastāvošajiem. Un tagad ir arī komisijas eh, priekšlikums, kuru es atbalstu. Tad tas ierosina paaugstināt budžetu līdz 3,2 miljardiem eiro. Mēs vēlamies atbalstīt šo priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka ir jābūt šim te vienam institūtam, nevis trīs dažādā, dažādiem veidojumiem. Un ir arī citas problēmas, kas ir jārisina, kā piemēram tas, ka EIT ir vienīgā iestāde, kura mums ļautu efektīvā veidā sasaistīt rūpniecību, zinātniekus un pētniecību. Un EIT mums eh, dotu lieliskus rezultātus Tad 25% eh, būtu valsts finansējums, 75% būtu uh, privātais finansējums, un tādā veidā būtu labākais panākamais svirs efekts. Un ir svarīgi arī, lai mēs varētu uh, virzīt Eiropas Savienības ekonomiku uz priekšu, to attīstīt. Un vēlos arī teikt, ka šīm zināšanu kopienām tiek pievienots arī zināšanu jēdziens un būtu vesels institūts, kurš risinās šīs lietas, tomēr ir jāatcerās, ka e, apmācība ir prioritāra. Mums ir nepieciešama konkrēta pētniecības e, programma, kas, protams, būtu saistība, saistīta ar vispārējo rūpniecības e, stāvokli, bet EIT e vajadzētu koncentrēties uz programmu finansēšanu, arī uz eh, stipendijām, lai jaunie pētnieki varētu strādāt eh, programmās, kas ir saistīts ar EIT. Un lai garantētu to, ka ir eh, nodarbinātības iespēja šiem cilvēkiem. Tad, kad viņu stipendijas beidzās. Un, protams, ka jaunu darbvietu radīšana ir ļoti svarīgs aspekts Eiropai, un tad mums vajadzētu arī spēcināt MVU iesaistīšanu. Tā ir viena no lietām, kurām vajadzētu būt um, mūsu prioritāšu saraksta pirmajās vietās. Un tad mums uzmanīgi jāizpēta un jāizstrādā stratēģijas, lai uh, klasteri, kuros uh, darbojas šīs te inovācijas centri, lai tie būtu, lai tie atrastos Eiropā vienmērīgā veidā. Un lai nebūtu tā, ka tie atrodas tikai nelielā, uh, konkrētu, nelielā skaitā konkrētu valstu. Mums tiešām vajadzētu domāt par šādu geogrāfisku paplašināšanu. Un pēdējā lieta, par kur vēlos izteikties, līdz šim brīdim EIT ir, diezgan, ir, ir izdarījis diezgan mazu ieteikumu. Galvenokārt tāpēc, ka tajā pietrūks dažu elementu, lai tas kļūtu par to, ko mēs uh, esam iecerējuši. Uh, lai tas eh, kļūtu par izcilības eh, tehnoloģiju, inovāciju eh, centru visā Eiropā. Es piekrītu tam, kas ir teikts ziņojumos par apmērs 2020. Mums ir nepieciešama infrastruktūra. Ir nepieciešama arī EIT infrastruktūra, tāpēc es ierosinu, lai mēs izstrādātu pantu, kurš aicina komisiju un EIT izpētīt iespējas izmantot Strasbūru kā galveno mītni, un ko es ar to domāju? Nu, tur ir ļoti vienkārši iemesls. Šodien Strasbūra tiek uh, uh, uzskatīta lielākoties par problēmu, tā par, par to uzskata mūsu uh, pilsoņi. Es uzskatu, ka apmēram 2020 un EIT ir īstenas uh, Eiropas uh, programmas, kas atbilsta visām Eiropas galvenajām idejām, lai mēs varētu radīt pievienoto vērtību. Un līdz ar budžeta palielināšanu un vajadzību rast uh, īstu tad, tad, mītni, to vajadzētu. Uh, e, tu vajadzētu, tev vajadzētu atrasties Strasbūrā, jo Strasbūra ļoti jauka pilsēta. Un Strasbūru vajadzētu uh, padarīt par inovāciju galvaspilsētu. Tādā veidā mēs izdarītu lielu pagalbinu tikai Eiropai, bet arī mūsu pilsoņiem kā arī Strasbūras pilsoņiem. Ehm, mūsdienās eh, pilsoņiem ir grūti saprast, eh, ka tad mums ir šāda milzīga ēka Strasbūrā, kur mēs izmantojam tikai trīs dienas mēnesī, un mums ir jālabo pagāns kļūziņās tās nākotnē, un tāpēc es eh, ierosinu šo priekšlikumu, lai nākotnē mēs varētu sniegt reālu Eiropas zīmi Strasbūrā, kas atstātu ietekmi visā Eiropā. Iespējams, protams, tas eh, radīs zināmas grūtības, tomēr tas ir svarīgi saistībā ar Eiropas un Eiropas inovāciju nākotni. Un tāpēc esmu izstrādājusi šo te priekšlikumu, tāpēc, ka vēlos atbalstīt zināšanas un tehnoloģijas uh, Eiropā. Paldies! Es jums ļāvu izteikties tik ilgi, nevis uh, tāpēc, uh, ka kā nevēlētos, tad, lai mēs tālāk dodamies uz Strāsbūru. Lambert, you... Varbūt neskatīsim ilgāk šo jautājumu par došanos vai nedošanos uz Strasbūru. Lambert, kungs, jums vārds uz uh, piecām minūtēm. Uh, paldies, atvainojiet, ka ierados šeit vēlāk. Es piedalījos arī ekon eh, sanāksmē. Tā kā nebija tā, ka es te dzēru alu vai kafiju. Es uh, jau sesto reizi stāstīšu par savu ziņojumu pēc brīža. Uh, Bet, eh, nē, es tagad neskaidrošu vēlreiz, ko es jau paveicu savā ziņojumā, jo domāju, ka ēnu referenti jau ir labi pazīstami ar manu darbu. Tomēr es vēlos uzsvērt dažas no idejām, kuras jūs varat jau redzēt arī manā ziņojumā, un kas lielā mērā noteiks arī grozījumu stratēģiju. Pirmkārt, jāteic, ka man ir grūti Eh, cīnīties ar maniem referentiem. Es drīzāk vēlētos par 90% piekrist, nekā par 90% būt opozīcijā. Bet eh, pirmkārt vēlos norādīt, ka savā ziņojumā esmu uzsvēris konkurēt spēju. Es patiešām vēlos vairāk konkurēt spējas Eiropas Savienības līdzekļu sadalījumā. Es to uzsvēru arī EIT ziņojumā. Uh, Un es uzskatu, ka uh, ir savā starpā projektiem jākonkurē, lai uzvarētu labākais. Otrakārt, ir jādomā par svīras mehānismu. Jau diskutējot ar Kristiānu Ēnu referentu sanāksmē pagājušo nedēļu mēs par to runājām. EIT ir ļoti vērtīgs, jo tas gādā par būtisku finanšu līdzsvarojumu. Jūs jau dzirdējāt šo 25% EIT e finansējumu pret 75% pārējo, un mēs vēlētos, lai šāda kārtība darbotos visā programmā, lai tajā ieplūst līdzekļi no avotiem ārpus ES un galvenokārt no privātā sektora. Ja līdzekļus finansē no līdzekļiem, kas nav ES līdzekļi, uh, Eh, mēs varam izvairīties no situācijas, kad neviens neredz jēgu no šiem projektiem. Šajā gadījumā es vēlos, lai pret vienu eiro no ES līdzekļiem būtu vairāki eiro no ārpus ES līdzekļiem. Tālāk, runājot par MVU, arī mēs vēlamies lielāku MVU dalību, nevis, nevis tikai tādu skatu pēc, bet patiesu dalību. Un uh, Es labprāt eh, šo budžeta procentu palielinātu no 15% līdz 20%. Es esmu strādājis privātajā sektorā ar lielām starpnacionālām kompānijām un MVU, un ir jāsaprot, ka nevar piemērot vienu pieeju visiem šiem spēlētājiem. Nevar runāt ar MVU tāpat, kā mēs runātu, piemēram, ar IBM. Uh, Mums ir jāalgo cilvēki, kas runā MVU valodā, nevis cilvēki, kas runā lielo korporāciju valodā. Un tas arī atspoguļosies mūsu galīgajā finanšu bilancē. Tāpat ir jāteic, ka mēs vēlamies lielāku sociālo zinātņu īpatsvaru. Mums ir jārisina sabiedrības problēmas. Un eh, katra no šīm sabiedrības problēmām ir jārisina sistēmiska pieeja, kurā tehnoloģijas ir apvienotas ar biznesa modeļu inovācijām, ar sociālajām inovācijām, lai radītu risinājums, kas darbojas. Tehnoloģijas vienas pašas neko neatrisinās. Tās ir jākombinē ar dažādiem aspektiem. Ja mēs vēlamies samazināt enerģijas patēriņu vai pārtikas nonākšanu atkritumos, uh, tad eh, tehnoloģija var palīdzēt veikt uzskaiti, bet ir jāmaina arī uzvedība, lai būtu rezultāts. Tāpēc ir jākombinē pieejas gan no sociālajām zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, gan arī citas pieejas, risinot dažādus uzdevumus. Tāpat mums ir svarīgi panākt atvērtu sabiedrību, kur notiek brīva zināšanu apmaiņa. Mēs vēlamies radīt labākas darba vietas, vēlamies, lai tiktu izplatīti rezultāti, lai tie būtu pieejami, jo reizēm kādam izdodas panākt patiesas inovācijas, bet ja šis kāds to patur pie sevis, tad inovācijas vienkārši nenotiek. Un es uzskatu, ka tas nav saskaņā ar mūsu stratēģijām. Es nesaku, ka visam jābūt bez maksas, bet ir jāsekmē brīva zināšana aprita sabiedrībā, lai mēs varētu ātrāk attīstīt inovācijas. Man ir jāpiemina arī šī sestā, sestais uzdevums par drošu sabiedrību un atvērtu sabiedrību. Uh, Es zinu, ka jūs vēlaties vairāk darīt drošības labad, tā sakot, eh, strādāt pie aizsardzības inovācijām, Taču, godīgi sakot, es neesmu naivs un es neuzskatu, kāpēc Eiropas industrija nevarētu būt stipra pat par sevi šajā jomā. Šī nav nekāda jaunā joma. Es uzskatu, ka aizsardzībai nevajadzētu būt ES kompetencei, un šobrīd tā ir nacionālā kompetence, un aizsardzība jāfinansē no nacionālajiem budžetiem. Bet uh, var notikt tā, ka tā var kļūt par jaunais kompetenci, un tad es tur labprāt piedalīšos, taču mums nav tik daudz naudas. Mums ir 80 miljārdi, par kuriem par tiem pašiem mēs neesam līdz galam droši. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu ar ES līdzekļiem risināt nacionālos jautājumus, ja ES eh, valstīm ir grūtības finansēt pašu uh, Uh, aizsardzības aspektus, viņiem vajadzētu risināt nacionālā budžeta problēmas. Es turpinātu, bet jūs to noteikti nevēlaties, tāpēc es šeit apstāšos. Uh, un es ceru, ka es uh, iekļāvos man atvēlētajā jautājumu spektrā. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad pievērsīšos citiem ēnu referentiem. Un pirmkārt došu vārdu Sokolas kungam, ja jūs vēlaties izteikties. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai daži komentāri par EIT ziņojumiem. Vēlos piebalsot Jā, tāpat kā Nīstelroja kungs, arī es analizēju atbalsta jautājumus. Pirmkārt, budžetu, noteikumus, uh, vietu, kur atradīsies šīs institūcijas mītne, tāpat arī uh, zināšanu un inovāciju kopienu atlasu un finansēšanu. Un uh, tāpat arī EIBR un sociālās struktūras, kas uh, šajā procesā būs iesaistītas. Es uzskatu, ka kopumā mēs eh, virzāmies pareizajā gultnē un eh, mums nevajadzētu samazināt zināšanu un inovāciju kopienu budžetu, kā tas tika ierosināts Madurelas ziņojumā no 3,7 līdz 3,1. Es uzskatu, ka šo zināšanu un inovāciju kopienu, jeb KIC, atlasei ir jānotiek tā, kā to ierosnē Lambert kungs, taču ar nelielām izmaiņām. Mums nevajadzētu mainīt to, kā līdzekļi tiek nodrošināti kīts šobrīd, taču es piekrītu 3,3 metodei attiecībā uz jaunajiem KIC. Tāpat es uzskatu, ka mums ir jāmēģina rast kādu starp risinājumu, un es iesniegšu grozījumu, kurā tas būs izklāstīts. Paldies un pateicos, ka iekļāvāties laikā, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu Johansona kungam. Divas minūtes. Paldies. Pirmkārt, es vēlētos pateikties referentiem par lielisku sadarbību un Iespējams, beigās mums pat izdosies panākt 90% vienprātību. Tāpat ir jāteic, ka sākumā, kad uh, tika izplatīts apvārsnes 2020 priekšlikums, es biju tas, kas apšaubīja EIT budžeta lielo pieaugumu, bet pēc tam, kad es biju uh, apmeklējis uh, dažādus attiecīgās jomas centrus un piedalījies diskusijās ar uh, industrijas un izpētes centru pārstāvjiem, es sapratu, ka uh, šis projekts ir labs piemērs tam, kā zinātne var sadarboties ar tirgu, tāpēc es atbalstu EIT budžetu un uzskatu, ka mēs to vēl varētu uzlabot. Tāpat izskanēja jautājums par dažādiem zināšanu un inovāciju kopienām, jeb KIC un to atlases procesu. Es piekrītu, ka vajadzētu nodrošināt sešas komandas jau pirmajā vilnī 2014. gadā, jo tādā veidā mēs varam balstīt mūsu budžeta diskusijas par katru KIC konkurence starp KIC līdz ar to būs būtiska, cik daudz KIC mēs atlasīsim. Tas ir atkarīgs no EIT līdzekļu apgūšanas kapacitātes. Es vēlos komentēt arī diskusiju par intelektuālā īpašuma tiesībām un atvērto piekļuvi. Es uzskatu, ka tā būs viena no izšķirīgajām diskusijām Gribu iestāties par intelektuālā īpašuma tiesībām, tomēr jāsaprot, ka mēs nonāsim pie diskusijām par atvērto piekļuvi, jo īpaši, ja nespēsim kombinēt dažādās platformas. Visu beidzot priekšsēdētāji gribu komentēt par Matiasas kundzes ziņojumu, kurā EIT iegūst jaunu misiju, uh, nevis tikai koncentrējas uz KIC, bet gan arī uz izglītības pusi. Mani tas dara bažīgu, jo budžets neatbilst tik lielai misijai, tāpēc varbūt mēs varētu arī diskusijā komentēt šo aspektu un precizēt to ar turpmākiem grozījumiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad van Nīsteoroja kungs. Paldies! No manas puses pāris piezīmju. Vēlos pateikties referentiem. Un pirmkārt jāteic, ka es neesmu tik drošs par mītni Strasbūrā. Ko tad jūs vēlaties panākt? To, ka uh, ar šo institūciju mēs uzlabosim attiecības ar francūžiem? Dariet to, kas darbosies, bet nesāciet politiskās diskusijas bez kādu pamatojumu. Es to nespēju saprast. Uh, ir izstrādāts labs ziņojums, bet šie argumenti ir vienkārši vāji. Tālāk bija jautājums par to, kā atlasīt KIC. Es domāju, ka atvērto pieeju atstāsim vēlākam laikam, ja vien tautas partija to atbalsta. Ir būtiski, lai eh, procesā piedalītos uh, visa Eiropa, visas ieinteresētās puses. Mums ir šie zinošanu un izpētes e, centriem kopienas, un jāsaprot, ka būtībā potenciāls, ko varētu iegūt sadarbojoties industrijām un universitātēm, ir daudz lielāks. Un mēs nemaz neizmantojam šīs iespējas. Es uzskatu, ka būtu prātīgi izveidot jaunas iespējas, kombinējot tās ar struktūra fondu līdzekļiem. Un te es nerunāju par uh, kaut kādu apdraudējumu izcilībai. Nē, mums vienkārši ir jāizmanto tas, ko mēs iegūsim turpmākajos gados. Tautas partija arī nāks klajā ar priekšlikumu par šo jautājumu, lai mēģinātu panākt eh, labāku rezultātu nākotnē. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētājs. Lambert kungs, jūs varat izteikties vēlreiz, ja vēlaties kā ēnu referents, šķiet, ka nē. Nu, tad es došu vārdu ēnu referentam no ECR jeb man pašam, un īsumā teikšu tā, ka nevēlos jums izbojāt ballīti, bet mani tik labi nepārliecina EIT potenciālie labumi vai sasniegumi. Es uzskatu, ka šai struktūrai sevi ir jāpierāda. Šajā gadījumā mūsu budžets ir pārāk tālajošs, un arī šie zināšanu un inovāciju kop kopienu skaits ir pārāk liels, un mēs noteikti nāksim klajā ar grozījumiem par šo jautājumu. Un tagad došu vārdu Kavaljo kundzei. Thank you very much. I would like... Paldies. Priekšsādātāji gribētu pateikties referentiem un uh, ļoti, un par visu ļoti labo sadarbību ar visiem kolēģiem, ne tikai Jānu referentiem. Gribētu uzsvērt, ka mums jāpieturās pie tādas pašas domāšanas līnijas, kā arī apvārsīt 2020. Tā tad jādomā par līdzdalību, par sinerģiju ar struktūra fondiem un daži grozījumi, kas jau ir eh, iestrādāti apvārsnī 2020 par reģionāliem centriem. Un vēl citi piemēri, to visu mēs varētu attiecināt arī uz EIT, eh, e uz Inovāciju uh, institūtu. Un tātad šos apvārsnes 2020 grozījums lielā mērā varētu pielāgot arī institūts, inovāciju institūtam. Otrām kārtām vēl es gribētu uzsvērt, cik svarīgs uh, ir šis uh, institūts uzņēmumu, jaunu uzņēmumu veik, veidošanas veicināšanai. Mēs jau runājām par zināšanu un inovāciju kopienām, bet uh, ir jāuzsver tas, cik svarīgi Eiropai ir radīt darba vietas un uh, Uh, šis ir viens no instrumentiem, kas tiešām ir ļoti labi tam piemērots, un mums tāpēc vajadzētu virzīt uz priekšu šo aspektu vēl tālāk. Un uh, jāuzsver, cik svarīgi ir, lai uh, šie zināšana un inovācija kopienas, lai tās veidot jaunas uzņēmums. Paldies, un tagad došu vārdu Vidal Kvadraskungam. Divas minūtes. Paldies priekšstādātā. Es gribēju izteikt dažus komentārus par Skinnerkungu ziņojumu, tāpēc es pagaidīšu, līdz Skinnerkungs būs izteicies. Ļoti labi. Es domāju, ka es izteicu visīsākos komentārus ar priekšsādātājs, bet jūs man esat uh, uh, vinnējis. Del Kastiljo kundzei vārds. Paldies! Mēs runājam par abiem EIT ziņojumiem, vai ne? Labi. Tā, tad pavisam īsi. Pieskaršos pāris aspektiem. kas, manuprāt, bija tādi būtiski uzdotajos jautājumos par EIT, par Inovāciju un tehnoloģiju institūtu. Domāju, ka eh, zināšanu un inovāciju kopienām ir jābūt vairāk saistītām ar apvārsni 2020 ar šo programmu. Runājot par apmācību un par eh, mācekļu programmām, domāju, ka tas vairāk būtu jāsasaista ar Mariju Kirī un uh, eh, MVU inovāciju darbu. Tāpat ir ārkārtīgi svarīgi padarīt EIT virzīt EIT apvārsnes 2020 virzienā, jo ir nepieciešams veicināt uh, uzņēmumu veidošanos. Tātad šeit pastāv niša palīdzēt ar EIT starpniecību. Un tas neapšaubāmi popularizētu EIT Eiropas Savienībā un uh, sasaistītu to ar visu uh, inovatīvajākajām un attīstītākajām biznesa jomām Eiropā. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Tātad es domāju, ka EIT šim institūtam vēl ir ceļš ejams. Ir nepieciešams atraisīt institūta potenciālu. Es eh, šeit nerunāju par to visu, ka tas viss notiktu tā momentā, bet tādā relatīvi īsā laika termiņā es iesniegšu attiecīgas grozījumus. Tas arī viss no manas priekšsēdātāja. Paldies, saka priekšsēdātājs. Tagad es došu vārdu Odīkungam. Paldies, priekšsēdātāji. Es atceros, ka, kad mēs strādājām pie vidustermiņa izvērtēšanas septītā ietvara programmai, Šie izvērtētāji eksperti prasīja pārtraukt papildus struktūru veidošanu pētniecības jomā. Es domāju, ka jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, vairojot visas šīs struktūras. Piemēram, inovāciju un pētniecības telpa. Jā, es neesmu pret Tātad, protams, būtu labi, ja ir kaut kāda struktūra, kas fundamentālo pētniecību padarīs uh, tādu tuvāku izmantojamāku Eiropas Savienībā un panāks konkrētus uh, uh, rezultātus, ekonomisko izaugsmu. Jā, šāds darbs ir nepieciešams, bet tomēr mums jābūt uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam pārāk vairot uh, šīs struktūras. Un te man rodas jautājums par to, cik uh, noderīgs, noderīga būtu EIT veidošana. Tā tomēr būtu papildus struktūra. Tātad kāds būtu tās eh, īstenais mērķis? Jūs sakat, jā, meklē, teiksim, privātu līdzfinansējumu, bet mums jau ir finansēšanas metodas, kas ļauj piesaistīt privāto līdzfinansējumu, neradot kaut kādu jaunu eh, struktūru, teiksim, ar eh, prezidentu, ar kaut kādu vadītāju un pārvaldības padomu. Tas mani biedē. Mani biedē tas, cik daudz struktūras mēs radam Eiropas Savienībā un Man šķiet, ka ļoti daudz laika būs jāvada dažādām komunikācijas uh, kampaņām, lai izskaidrotu, ko viss šīs struktūras dara. Otrais mans vērojums. Visas šīs zināšanu inovāciju kopienas, kas uh, veidojas, domāju, ka ir jādod viņām pārliecība, ka EIT ir patiesas tāds Eiropas institūts, jo uh, Es darbojos budžeta kontrolas komitejā un um, attiecību uz aģentūrām mēs esam, jāsaka, aģentūras mēs esam izveidojuši desmitiem un desmitiem aģentūras. Ir daudz dažādi direktori, kur iedomājas, kas viņi ir nezin kas, un ir dažādi prezidenti un priekšnieki un viss pārējais. Es gribētu, lai visi šie cilvēki būtu politiski pakļauti tiešām Eiropas Savienībai, un uh, Es nezinu, vai es iesniegšu grozījumu, bet varbūt, ka man izdosies rast kaut kādu konsensusu starp politiskajām grupām attiecībā uz to, lai šis prezidents un direktors šādām struktūrām, lai to nozīmētu Eiropas uh, kopienu, izvērtējot viņu uh, profesionālās spējas. Un lai uh, šie cilvēki darbotos tieši uh, viņu noteiktajā jomā un respektētu šos Eiropas Savienības mērķus. Attiecībā uz EIT tur acīm redzot laikam būs eh, kāda direktora komiteja un tā uh, ievēlēs eh, šo prezidentu, kurš pēc tam būs tāds uh, visu varošs. Es domāju, ka pārskatot uh, EIT statūtus, mums būtu iespēja panākt šo pakļautību, politisko pakļautību šai struktūrai, lai tā būtu politiski pakļauta. Es neizteikšos vairāk par uh, Matijas uh, kundzes eh, priekšlikumu par Strasbūru, jāsaka, tas ir grotesks priekšlikums, un eh, jāsaka, nu tādā veidā jau politika netaisa. Es saprotu, ka jums liela interese, Maties kundz, eh, kundz, noskaidrot, kas ir labi Strasbūrai un kad nē, bet ļaujiet Francijas republikai un Strasbūras reģionam zināt, kas viņiem ir labāks. Par šo atrašanās vietu mēs zinām, ka notiek debatas, tas nekādā veidā nesaistās ar šo jautājumu. Es domāju, ka pēc iespējas ātrāk ir jāizvērš politisks debats par visām atrašanās un darbības vietām Eiropas Savienībā un ne tikai par Strasbūru, lai mēs varētu uh, savās uh, uh sanāksmēs tiešām runāt par uh, uh finansējumu sadalu, par CO2, bet iekļaut uh, šīs atrašanās vietas iekļaušanu politisko jautājumu šajā dosie. Es domāju, ka tas uh, pārsniedz mūsu darbības iespējas šobrīd. Eh, tātad, es domāju, mums jārunā par EIT, nevis te jādebatē par Strasbūru. Jā, varbūt, ka tā bija mana vaina, saka priekšsēdētājs. Paldies jums par šo komentāru, un es pilnīgi piekrītu jūsu teiktajiem daudzajādā ziņā. Bet eh, Matijas kundze, manuprāt, izteica savu ieteikumu daudz konstruktīvāk nekā es, kad es komentēju. Jūs ļoti labi esat pieturējušies pie savu runāšanas laika, man ir nedaudz laika palicis, un es domāju, ka mēs varētu dot iespēju abiem referentiem, ja viņi vēl vēlas, teikt vēl kādus papildus vārdus. Matijas kundze, vai jums vēl kas būtu sakāms? Pavisam īsi. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tiešām pavisam īsi. Gribu pateikties kolēģiem par visiem izteiktajiem novērojumiem, komentāriem. Pavisam īsi gribētu iziet cauri dažiem punktiem. Cukalas kungs, pilnīgi piekrītu jūsu teiktajam. Johanson kungs, arī jums piekrītu. Mums nepieciešams kaut ko darīt ir e, jāizvēlās šī zināšana inovācija kopienas. Mums ir septiņu gadu periods šobrīd, un tas ir ļoti ilgs laiks, tajā daudz kas var notikt. Mums ir nepieciešama, es domāju, cita atlases metode vai savādāk metode. Ar to mē, par to mēs debatēsim ar Eiropas komisiju. Mums ir uh, e, paredzēta šīs inovācija kopienas, kas sāks darboties 13. gadā. Tālāk jautājums par izglītību un apmācību. Par turpaustiem komentāriem. Jā, tas atkal sasaistas ar inovāciju un zināšanu kopienām. ir nepieciešams spēt finansēt dažādus līmeņus, izni, un te es domāju atkal izglītību un apmācību. Ir universitāšu tīkli, kuros pastāv inovatīvas programmas, kas varētu apmācīt izglītot jaunus cilvēkus Eiropā. Mums nevajag tā teikt visu perfekti pabeigt un izstrādāt, bet mans priekšlikums ir tāds, ka šīm kopienām nav visām jābūt vienāda izmēra, un tam nav nepieciešams arī vienāds budžets. Tās varētu būt savā konkrētajā izmērā un ar savu konkrētu budžetu, un tas viss būtu atkarīgs no tā, kur šīs zināšana un inovācija kopienas atrastos. Jums priekšstādātāji. Gribu teikt, esmu pārliecināt par EIT potenciālu. Protams, par to mēs varētu turpināt eh, debatēt. Ja mēs patiesi vēlamies, lai Eiropā patiesi valdnītu pētniecības un inovācijas gars, tad uh, mums, ir, mums tur jārīkojas. Odīkungs uh, izteicās par to, ka mums nav nepieciešams vairāk infrastruktūras, un uh, galvenais ir caurskatāmības jautājums par Strasbūru gal galā runājot. Protams, es novērtēju to, ka Francijas uh, iestādes, uh, viņām ir daudz ko teikt šajā jautājumā par Strasbūru. Es gribētu, lai Strasbūra būtu pilsēta, kurā atrodas uh, institūcijas. Uh, Un uh, es neko neatņemu Francijai vai Strasbūrai. Man ideja bija ļoti konstruktīva. Man ideja bija piedāvāt kaut ko Francijai un Strasbūrai, tātad pievienot kaut ko. Un es domāju, ka tādos laikos kā šie mums nevajadzētu baidīties no šādiem priekšlikumiem un to izteikšanas. Daži cilvēki saka, tā nav īstā vieta, kur nāk klajā ar priekšlikumu, bet kur tad ir īstā vieta? Mēs neatņemam neko Strasbūrai, bet, kā es teicu, pievienojam Strasbūra varēs izmantot institūtu, kas atrastīsies šajā pilsētā uh, nepārtraukti. Nevis tikai kā parlaments uh, vienreiz mēnesī. Un es domāju, ka Strasbūras ēkas ir ļoti jauks un tās varētu būt labi izmantos. Lambert kungam vārds. Paldies! Es gribu atbildēt uz visiem komentāriem. Zināmā mērā Eh, varu nepiekrist Čičester kungam, eh, Lambert kungs. Es ar eh, nepacietību gaidu jūsu grozījumus, jo man šķiet, ka jūs varētu palīdzēt atrisināt to jautājumu, kā, teiksim, salikt kopumā dažādas instrumentus un izmantot EIT šajā darbā. Ja jums veiksies ar jūsu priekšlikumu, tad es katrā ziņā noteikti pievienošos jums. Žan Pierre teiktais. Žanpjēr, tu saki, ka ir daudz dažādu infrastruktūru, ko mēs redam. Es tikšos ar kādu no šī institūta direktoriem pavisam uh, drīz, un mēs noteikti parunēsim par to, kā tas viss darbojās, un vai tās tiešām ir tādas kā tādas atsevišķas uh, karaļvalsts, un es tev katrā ziņā mm, informēšu par savus uh, sarunas rezultātiem, bet par dažādu institūtu vairošanu. Uh, pilnībā piekrītu tev, ka ir nepieciešams kaut kādā veidā pārliecināties, ka mēs varam saglabāt šo instrumentu kā elastīgu, bet nedot uh, uh tādu lielu politisko varu un Eiropas Savienības budžetu uh, šiem instrumentiem. Mums ir jāatrod uh, labs līdzsvers starp uh, šīm apusējām prasībām. Viena lieta, kur esmu nedaudz skeptisks, pagājušā nedēļā Strasbūrā mums bija iespēja tā teikt, nokaut vienu institūciju, kas ir pārliecīga. Es te domāju par Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku, kas, manuprāt, pilnīgi pārklājas šobrīd ar uh, uh investīciju banku. Mēs varētu teikt, jā, nu, ka nav nevajadzīga vairāk šī rekonstrukcijas banka, bet uh, kolektīvi varbūt mums tomēr izdosies kaut kādā veidā sakārtot un mazināt uh, šo Eiropas struktūru skaitu kad es skatos apvārsnī 2020, es redzu, ir vesela kaudze instrumentu un programmu, kuras, manuprāt, ir, nu, kuras ir pārliek daudz. Un arī komisijā, komisijā ir ļoti daudz dažādu struktūru, katrs grib kaut kādu savu ieguldījumu dot šajā apvārsnī 2020, un tā tas viss sanāk. Man nekas nav pret uh, atvērtām debatēm, kā to visu racionalizēt. Man šķiet, ka varbūt ir nedaudz vēlu tagad izvērst šīs diskusijas par apvārsni 2020. Un uh, Jā, es piekrītu, ka mums varbūt ir jāpārtauc daži kaut kādi instrumenti darbība, jākoncentrē uzmanību uz to, kas paliek pāri, bet vismaz pārskatot apvārsni 2020 un uh, beidzot vidustermiņu pārskatu, ir jāveic tāda ļoti kritiska, uh, skaidra pārskatīšana attiecībā uz esošajām struktūrām, jo es domāju, ka mēs varam labāk izmantot savu naudu ar mazāku struktūru institūtu skaitu, bet, protams, ka te nav nekādi tabū. Uh, Un eh, es katrā ziņā ļoti kritiski esmu gatavs to visu izvērtēt. Paldies! Bravo, thank you very much. Paldies par viedokļiem. Līdz ar to varam beigt diskusijas par šo uh, bloku mūsu vienotajās debatēs. Vai vēlaties izteikties? Es tikai vēlos atvainoties, tāpēc, ka man ir jādodas projām agrāk. Eh, man ir jāpadalās viedokļu apmaiņā par citu ziņojumu. Tā komitejā vēlos par to atvainoties, bet kurā gadījumā es jums sniegšu par to informāciju. Nerezējieties, mēs pabeigsim darbu pie šīs sekcijas, tagad saka priekšsētājs. Paldies jums visiem par to, ka ievērojāt noteikto runāšanas laiku. Es eh, lūdzu tagad Skinera kungu sākt izteikties par trešo bloku. Un nekā personīgi, bet man ir jādod šobrīd projām. Es nekomentēšu, bet uh, es, jūs, protams, zināt, ka es to varētu darīt, tomēr es to nedarīšu. Manuprāt, eh, šeit ir iekļaut daudz aspektu saistībā ar eh, apmēram 2020 pētniecību inovācijas eh, visā Eiropas Savienībā jomās, kurās vajadzētu runāt par atomenerģijas izpēti. Runa nav par pašu atomenerģiju par to, vai dalībvalsts to izvēlas izmantot. Runa ir par uh, reālajām potenciālajiem ieguvumiem uh, pētniecībā. Protams, ka mēs neizslēdzam nekādu, zināt, neizslēdzam nekādu zinātnes formu. Saprotu, ka šajā komitejā uh, daudziem cilvēkiem ir stingri uzskati par šo jautājumu, un tas viss ir jāņem vērā, balstoties uz atomenerģijas nākotnes perspektīvām. Ir jāņem vērā arī, piemēram, Fukušīmas negadījums pagājušajā gadā, Tomēr mums jau kurā gadījumā būs jāņem, jāpieņem fundamentāli lēmumu attiecībā uz zinātni. Un tā kā e, te ir cits uh, juridiskais pamats nekā citos uh, ziņojuma uh, punktos, mums šajā pakotnē nav tieši tādas pašas apzināšanas tiesības vai kādi grozījumi. Tomēr es nedomāju, ka tas mums neļaus paust komentārus vai ierosināt grozījumus, kur tie, mūsuprāt, būtu ierosināmi. Un es vēlos teikt, ka parlamentā man ir eh, bijušas ļoti labas detalizētas diskusijas ar komiteju locekļiem, ar ēnu referentiem. Visi no viņiem ir centušies kaut ko pievienot eh, šīm diskusijām. Un nav tikai pauduši kritiku, un līdz ar to eh, man, kā citas komitejas pārstāvjiem, dažkārt ir tiešām noderīgi iesaistīties šāda pozitīva ietvera izstrādāšanā un šādās pozitīvās diskusijās, pat tad, ja mēs visi nevaram vienoties. Tad eh, pirmkārt budžeta samazināšanas eh, pasākumu, kā jau es teicu, eh, šis ziņojums par apmērs 2020. Tajā ir iekļaut horizontāli pasākumi. Un tie darbojas paralēli ar citiem ziņojumiem, kas ir šajā pakotnē. Un tur var runāt, piemēram, par vienkāršošanas procedūrām, par to, ka ir jāsamazina administratīvais sloks. Tas ir jo sevišķi svarīgi MEU kuras eh, šobrīd ir pārāk maz pārstāvētas eh, atomenerģijas izpētē, un ir jāskatās, eh, kādā veidā tās var tikt labāk pārstāvētas. Jāsāsās, kāda ir veida, kāds varētu notiekt, un es vēlos pateikties ēnu referentiem, kuri mm, veic dažādus ierosinājumus. Ir svarīgi arī universitātēm, kurām ir ļoti liels administratīvais sloks un kurām nav resursu, uh, kāda ir lieliem uzņēmumiem. Es šiem esmu centies radīt inovatīvus finanšu instrumentus, kuri, manuprāt, palīdzēs radīt atbalstu MVU un uh, cit, tā, citiem veidojumiem, kas ir svarīgi šajos sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos. Otrakārt, attiecībā uz starptautisko sadarbību, tas, manuprāt, ir fundamentāls jautājums, un mums ir jāsaprot, kad mēs tiešām darbojamies starptautiskajā mērogā, lai uh, reaģētu, piemēram, uz Fukushimas uh, negadījumu, ir uh, jāstrādā pie uh, prevencijas pasākumiem, lai novērstu šādus negadījumus nākotnē. Un es uzskatu, ka uh, sadarbības jautājumu apvāršana 2020 ir. Uh, jāatbalsta šīs eh, pakodas un šīs ziņojuma ietvaros 2020. 12. gadā enerģētikas eh, samitā Van Rompēja kungs eh, vēlējās, lai tiktu uzlabota enerģētikas kultūra pasaulē, lai tiktu paaugstināti enerģētikas standarti. Tātad dažādu iemeslu dēļ, arī, arī ekonomiskās krīzes dēļ, Un ir skaidrs, ka šim negadījumam bija uh, sistēmisks seks visā uh, pasaulē. Un, protams, ka pastāv uh, iespēja uzlabot uh, atomenerģijas drošību uh, Eiropā. Ir jāizmanto uh, sta pasaules uh, standārts, kas varētu palīdzēt uh, valstīm, kuras attīsta atomenerģijas pētniecību, tomēr vēl nav panākušas uh, augstu uh, atomenerģijas drošības līmeni. Līdz ar to mums ir jāturpina strādāt šajā konkrētajā zinātnes jomā. Un, kā jūs zināt, mēs šobrīd runājam par pagājušā gada stresa testu iznākumiem, un ir svarīgi paturēt prātā visus notikumus, kas ir saistīti ar atomdrošību. Un e, viss, kas e, izriet no šīta procesa, par kuru nu pat runāju, un es saprotu, ka drošība un darba aizsardzība, jo sevišķi visiem iesaistītajiem Tas viss e, manā ziņojumā palīdz spēcināt vēstījumu, lai tiktu paaugstināta drošība. Un treškārt, eh, saistībā ar eh, nākotni un ITER, es saprotu, ka ITER ir svarīgs jautājums, kur tiek daudz eh, diskutēts, bet par to nevajadzētu diskutēt tikai šeit. Kā jūs zināt, komisijas priekšlikumā ITER nav iekļauts saistībā ar 2020 finansējumu. Tas ir strateģisks jautājums. Un par to padomē tiks daudz runāt. Un arī parlamentam ir jāpārāk pauž skaidrā veidā savus viedokļus par šo jautājumu. Un viedoklis ir tās, ka ITER ir jāfinansē, ja uh, nav citas iespējas uh, DFS. Ir vairāki iemesli, kāpēc tas ir jādara. Lai panāktu uh, pārskatāmību saistībā ar budžetu un arī tāpēc, uh, ka Eiropas Savienībai ir jāsaka, ka mēs esam apņēmušies uh, Eh, finansēt enerģētikas nākotni. Nav budžeta iemeslu, lai atstātu ITER ārpus eh, finansējumu. Es saprotu, kāpēc eh, komisija pauž savu viedokli šādā veidā un kāpēc daudzi no mūsu parlamentā vēlas šādi arī reaģēt, bet es domāju, ka mēs nedrīkstam tomēr izlaist ITER no mūsu rokām. Un uh, cits instruments, eh, kurš tad sniedz uh, daudz zināšanu par enerģetikas jomu, tas ir jāatbalsta, un līdz ar to nevajadzētu, un līdz ar to nevajadzētu būt problēmām saistībā ar šo te džet funkcionēšanu. Un nevajadzētu būt uh, tā, lai zinātnieki ir pasīvi, un ja pastāv kādas problēmas un zinātniekiem nav darba, viņi dosies uz citurieni, un tas būs vēl sliktāk it ar projektiem. Uh, Un visbeidzot, eh, budžeti, saistībā ar kodolšķelšanu. Piešķirtais eh, budžets eh, komisijas priekšlikumu ietveros, tajā ir pavisam neliels pieaugums no septītās ietvera programmas saistībā ar plānu pārtraukt uh, atomelektrostaciju darbību un saistībā ar diskusijām par uh, budžeta gala projektu mēs vēl uh, nezinājām, kāds būs finansējums šai programmai, bet uh, es ceru, ka diskusijās mēs varēsim vienoties par to, ka tad ir ļoti svarīgi uh, vienoties par to, ko mēs darīsim šajā jomā mm, nākotnes budžeta ietveros. Grazie al collega Skinner, la parola al primo. Paldies. Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Vienīgo, kurš ir klātsošs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākumā pateikties uh, referentam par šo ļoti līdzsvaroto ziņojumu. Referents liek uzsvaru uz uh, Eiropas strateģiskajo plānu, kas jau ir pieņēmts tehnoloģiju jomā. Tātad septītais plāns un uh, ir runa par mērķiem arī līdz 2050. gadam. Tāpat arī eh, tur tiek minēta kodola, ilgspējīga kodola atomenerģētikas eh, pieeja. Zinātnieki, protams, tajā visā ir vissvarīgākais elements. Tas, vai dalība valsts izmanto vai neizmanto kodola enerģiju, Ehm, jebkurā gadījumā zinātne saglabā mūsu konkurētspēju šajā jomā, jo, ja mums pietrūks eksperts šajā jomā, tad tas noteikti varētu apdraudēt mūsu konkurētspēju tālākā nākotnē. Es galīgi nevaru piekrist idejai, ka uh, nav iespējams vienoties ITER sakarībā, bet es domāju, ka gluži pretēji mums vajadzētu dot tādu signālu, ka šīs uh, eh, Eiropai vitāli svarīgās tehnoloģijas eh, vārdā mums ir nepieciešams investēt tajā, un es domāju, ka jāatbalsta arī citi papildus projekti, kas ir saistīti ar uh, eh, kodolu šķelšanu. Ir jāuzsver ITER projekta svarīgums, un jāparedz, lai daudzgadu finanšu uh, ietvarā arī finansējums tiktu palielināts uh, šim projektam. Man ir uh, jautājums varbūt vairāk par administratīvo izdevumu apjomu, kas ir no 13,5% 13 šajā dokumentā, kas parasti ir bijis 8%. Un budžets uh, kopumā samazina finansējumu kodols šķelšanai. Es domāju, ka uh, Eh, šis ietaupījums uz administratīviem izdevumiem varētu tikt izmantots, lai varētu tieši pārnes finansējumu uz kodolu eh, šķelšanu. Nav īpaši daudz eh, informācijas par ceturtās paaudzes kodola reaktoriem, kas tiek izveidoti pasaulē. Mums ir jāpaliek konkurētspējīgiem un attiecīgas iesniegšu komentārus. Grazie, traduzione terminata. Eh, che il tempo per eh, chi interviene. Es eh, aizmirsu pateikt, ka divas minūtes ir ēnu referentu runāšanas laiks. Bet jūs jau kurā gadījumā pieturējāties pie šī laika. Kreisvenkungs, lūdzu. Eh, referents mūs nevar pievienoties šodien debatēs, bet es runāšu viņa vārdā attiecībā uz uh, Eiropas atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu. Apmērs 2020 mērķis uh, ir sniegt uh, izcilību, un tur ir arī ņemti, ņems vērā problēmas, ar kādām saskars Eiropas Savienības pilsoņi. Un šīs te pētniecības programmas ietveros, tad, kas papildina apvārs 2020, pastāv daudz ambīciju, kuru mērķis ir garantēt, lai turpinātos pētniecība uh, eh, Eiropas Savienības ilgtermiņa stratēģijas ietveros un dalībvalstis uh, vēlas. Tad ir nepieciešams at atbalstīt pētniecību, attīstību, lai garantētu uh, eh, atomenerģijas drošību. Ir jāgarantē resursu efektīvāka izmantošana, ekspertīze, kāda mums jau pastāv šajā jomā, un ir arī jāveicina tālāk eh, izcilība ar finansējumu, kurš ir pietiekams un zināšanām, jo tas viss ir ļoti svarīga daļa no Eiropas Savienības dekarbonizācijas stratēģijas. Un ir ļoti svarīgi, lai būtu adekvāts finansējums, eh, lai būtu efektīvs instruments, ar kuru palīdzību atbalstīt sadarbību pētniecībā, tehnoloģijās, eh, inovācijās Eiropas Savienības līmenī un koncentrētos eh, uz to, lai tiek veidota vispārēja Eiropas Savienības pētniecības telpa. Eiropas Savienības dalībvalstīm vajadzētu tiešām veicināt pētniecības attīstību, zināšanu veicināšanu, modernās tehnoloģijas, jo sevišķi liekot uzsvērt uzsveru uz drošību, uz drošumu, uz aizsardzību no radiācijas, ar, arī tad, tad, darbā pie atomenergo staciju darba veiksmīgas pārtraukšanas un drošas pārtraukšanas. Ir turpmāk arī jāveicina sadarbība ir strateģiski jānodefinē prioritātes un ir jāgarantē augstāka drošība. Drošības standārti visā Eiropas Savienībā un globālā līmenī kā arī veiksmīga sadarbība šajā jomā. Mums ir arī jāuzlabo sadarbība ar trešajām valstīm, ir jāpiesaista vairāk eh, izcilu zinātnieku Eiropas Savienībai, tāpēc ka eh, sabiedriska sabiedrība var eh, palīdzēt risināt ne tikai vietējas, bet arī globālas problēmas. Un Eiropas Savienībā ir, ir potenciāls kļūt par līderi šajā jomā, ja būs pietiekami liels finansējums. Paldies! Grazie, kolēģi, ka intervenūtu. Paldies! Vidalkungs. Eh, Paldies, priekšsēkungs. Es vēlētos eh, izteikties par dažām pozitīvām lietām Skinēra kunga ziņojumā. Piemēram, attiecībā uz viņa pozīciju par ITER finansējumu. ka tam vajadzētu būt ārpus Eiropas Savienības eh, DFS, un esam var arī piekrist. Viņš uzsver uz to, cik svarīga ir starptautiskā sadarbība atomenerģijas eh, sektorā. Tādā veidā var, var uzlabot mūsu drošības standārts, kuri jau ir ļoti augsti. Un tādā veidā var arī dalīties ar mūsu plašo pieredzi un zināšanām šajā jomā. Es tam visam varu piekrist, un es piekrītu arī tam, ka viņam ir bažas attiecībā uz eh, darba apstākļiem Eh, projektos strādājušiem cilvēkiem, tad cilvēkiem, kuri strādā ar radioaktīviem materiāliem. Es domāju, ka tas viss veicinātu Eiropas Savienības eh, vadošo pozīciju, un tas arī varētu piesaistīt eh, resursus no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Mūsu sistēma ir viena no labākajām pasaulē, ja ne pati labākā pasaulē. Attiecībā uz visu pakotni, ar kuru šodien iepazīstamies saistībā ar apvārš 2020, es eh, jūtu, ka to ir iespējams uzlabot. Ja sevišķi attiecībā uz mūsu kopīgajām bažām, mēs visi vēlamies, lai Eiropas Savienības līdzekļi tiek izmantot vislabākajā iespējamā veidā. Un šī iemesla dēļ Mums ir nepieciešams sabiedrības zināšanas eh, par šiem uh, fondiem. Mums ir nepieciešams izplatīt vairāk informācijas un, protams, arī uh, kā fondu līdzekļu piešķiršanai ir jābūt pēc iespējas pārskatāmākai. Un viens no lielākajiem emas trūkumiem, tad salīdzinot ar mūsu konkurentiem, tad eh, pētniecības attīstīšana, lai nu, tās varētu radīt eh, reāls pro, produktus. Skinnerkungs tieši uzsvēr šo praktisko rezultātu nozīmīgumu. Es piekrītu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tomēr mums ir jātur prātā, ka lai atkāptos, eh, tad, tad, tad lai radītu reāls produktus, mums no sākuma tomēr ir jāredz zināšanas. Un līdz ar to šie divi aspekti, eh, zināšanas un reāla produkti, viens otru papildina un viens no otra ir atkarīgi. Pēdējais runātājs - Henderkungs. Eh, paldies! Paldies arī uh, referentam par izcilu veikto darbu. Es esmu es šoreiz tiešām varu pilnībā pievienoties Kinara kunga viedoklim. Viņš pieminēja Fukušimu. Un to, ka e, dažiem e, kolēģiem šajā komitejā ir bažas par atomenerģijas drošību. Man ir jāsaka, ka es nesen iesaistījos debatēs par šo jautājumu e, Lielbritānijas universitātē. Un man tiešām pārsteidza tas, kā veicu savu pētījumu, es sapratu, cik, tad esmu pārsteigts par to, cik ļoti droša ir atomenerģija tā ir ārkārtīgi droša, tā ir daudz uh, drošāka par uh, hidroenerģiju. Un bija tātad uh, ķīniešu dambja um, katastrofa, uh, dambja katastrofa, un tas viss tika ignorēts. Bet uh, ir uh, skaidrs, tātad, ka nu, tā ir vairāk koncentrēšanās tieši uz atomenerģijas problēmām. Attiecībā uz kodols Sintēzi ir skaidrs, ka ne, mm, ir jābūt starptautiskai dalībai. Un arī dalība Eiropas Savienībā ir vienīgais veids, kā mēs varam rīkoties. Mums ir jāvirzās uz priekšu un vēlētos apsveikt Pīteru. Grazie, Mr. Elmer. La parola a Monsieur Odī. Paldies, Helmer kungs. Odī kungs, lūdzu. Paldies, eh, man ir daži komentāri. Vēlos eh, pateikties par to, cik šis ziņojums ir kvalitatīvs. Vēlos arī atgādināt, ka mums jau pastāv vienots pētniecības centrs. Tā ir struktūra, kur veic izcilu darbu, un mūsu pilsoņiem ir ziņā maz gains attiecībā uz atomenerģijas eh, drošību. Un es vēlos atkal uzsvērt, ka es atbalstu ideju par to, ka mums vajadzētu veikt pētniecību par um, atomenergostaciju darba pārtraukšanu, tāpēc, ka šādi pētījumi būtu noderīgi. Arī uh, atomenerģiju, uh, atomenergostaciju projektu izstrādāšanā, lai mēs varētu panākt visaugstākos standartus Eiropas Savienībā. Un tad vēl divi komentāri. Pirmais uh, par laika uh, grafiku programmai. Programmas, uh, kuras šobrīd beidzās, uh, tur ir zināmas uh, nes, uh, nesaskaņas. Uh, ir zināmas eh, problēmas ar Eiroatom programmu un 7. pētniecības eh, ietveru programmu. Un mums ir jārīkojas steidzām, tāpēc, ka komisija ir ierosinājusi eh, atjaunojam Eirotom uz nākamajiem septiņiem gadiem, un tas notika pirms Fukushimas negadījuma. Es nezinu, kā mēs to varam ieviest šajā regulā, tas jau ir minēts pašā nosaukumā. Tas ir saistīts ar apmērs 2020. Tur ir piecu gadu termiņš, un apmērs 2020, protams, ir daudz garāka programma. Un šajā tekstā, kādā veidā mēs varētu garantēt to, ka mums ir piecu gadu pagarinājums, lai šīs programmas darbotos līdzās viena otrai, iespējams, mēs varētu ieviest kādu novērtēšanas laika grafiku, un, protams, to darīt nesteidzoties lai mēs varētu par to nobalsot līdz gada beigām. Un pēdējā lieta - visi zina, ka mēs gatavojamies eh, iesniegt atzinumu, mēs nepieņemam lēmumus, eh, mēs par tiem spriežam, un eh, ar parlamentu notiek tikai konsultācijas. Tās ir starp valdību līgums. Un ņemot vērā to, kā risinās uh, situācija Eiropas Savienībā, es domāju, ka mūsu pilsoņiem ir jāsaprot, ka par šādiem jautājumiem ir jāņem vērā uh, politiskās demokrātijas viedoklis. Tas nozīmē, ka ir jāiesaista parlaments. Mēs nevaram visu laiku tad neiesaistīt parlamentu. Es nedomāju, ka mums būtu jāpārskata līgums. Tomēr ir jāsaprot, vai ir kaut kāds veids, kā mēs varam iesaistīt parlamentu vēl lielākā mērā. iespējams eh, padomdevēja lomā attiecībā uz eh, programmas funkcionēšanu. Jebkurā gadījumā vienmēr ir ļoti žēl, ka, parlamē, ka ar parlamentu ir visam nelielas diskusijas, konsultācijas. Un tiešām būtu labi, ja mēs būtu iesaistīti koplām un procedūrām. Paldies! Butikov kungs, lūdzu. Runātājiem neieslēgts mikrofons. Dankeschön. Uh, Frau Vorsitz. Paldies. Priekšsēdētāji, es nevēlējos lūgt vārdu, bet pēc tam, kad Helmer kungs izteicās par Vācijas kancleri, un, diemžēl, eh, šeit nav neviena no CDU, kas varētu viņu aizstāvēt, es to labprāt darītu, viņa attiecībā uz atteikšanos no kodola enerģijas pieņēma ļoti racionālu lēmumu. Bene, con questa con questa statement di Butikoff. Paldies. Eh, Bitikofer kungs par šo paziņojumu, un tagad es došu vārdu komisijai. Šmits kungs izteiksies par visiem jautājumiem, kurus apspriedām šo pēcpusdienu, un ja varat dariet to piecās minūtēs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pirmkārt uzteikt visus referentus un ēnu referentus par kvalitatīvo darbu, ko viņi paveikuši. Tāpat gribu sacīt, ka bija prieks sadarboties ar visiem no jums, ja mēs runājam par ļoti būtiskām naudas summām, un šis noteikti ir priekšlikums, kas ir pelnījis visu mūsu uzmanību. Es vēlētos koncentrēties uz pāris aspektiem. Uh, Pirmkārt, uz uh, programmas apvārsnes 2020 struktūru. Man ir prieks dzirdēt, ka vairums referentu un ēnu referentu patiešām piekrīt komisijas ierosinātajai struktūrai, tāpat arī atbalsta inovāciju un pētniecību sasaisti, tāpat arī atbalsta uh, risinājumus sabiedriskajām problēmām. Tomēr mums īsti nepatīk uh, sastās prioritātes atsaistīšana un drošības pievienošana citai jomai. Mēs tomēr uzskatām, ka uh, te ir runa par vienu un to pašu sabiedrisko problēmu. Mēs nevaram nodalīt, piemēram, terorismu no citiem aspektiem, un uh, man ir liels prieks par to, kā to uzsvēra arī Lamberta kungs, proti, ka pastāv šī sasaiste. Uh, Otrkārt, es vēlētos norādīt uz paplašināšanas jautājumu, uz dalības veicināšanu, lai mēs varētu nodrošināt, ka apvārsnes 2020 dara labu visām dalību valstīm, nevis tikai dažām. To pieminēja Buzeka kungs, Roila kungs. Mēs patiešām esam nobažījušies par iespējamo plaisu starp pētniecību un inovācijām, Mēs vēlamies, lai programmas visās valstīs un reģionos būtu iesaistītas, tāpēc mēs esam apņēmušies veidot šīs kāpnes uz izcilību. Šajā formā jau iepriekš bija diskusijas, un tās skaidri parādīja, ka būs nepieciešams daudz darba ieguldīt ar struktūra fondu palīdzību, Tāpat mēs runājam arī par ieguldīšanu kapacitātē, ieguldīšanu universitātēs, aprīkojumu modernizēšanu un tā tālāk. Tomēr ir jāsaprot arī, ka apvārsnes 2020 paredzēs daudz darbību, lai nodrošinātu šo paplašināšanos. Mūsuprāt, šīm aktivitātēm nevajadzētu būt iekļautām pirmajā pīlārā, jeb izcilībā. Eh, mēs uzskatām, ka tās vajadzētu pievienot lielajām sabiedriskajām problēmām sestajā sadaļā. Un Buzeka kungs, mēs patiešām runājam par šo izcilības zīmi mēs uh, iedziļināsimies Roila kunga priekšlikumā, un mums ir prieks, ka mēs nesam vienīgie, kas to atbalsta. Pirms pāris nedēļām jau, jau Planks kunga sabiedrības uh, eh, priekšsadatais arī aicināja pēc aktivitātēm un uh, ekspertu grupām no dažādām pasaules valstīm uh, lai iespējamie izcilības avoti varētu uh, iekļauties sistēmā. Mēs patiešām ar interesi gaidīsim dokumentus par šo jautājumu, jo paplašināšana mums ir būtiska, un mēs to varam apliecināt Madurelas kundzei un Karavaljo kundzei, ka šis jautājums ir ļoti prioritārs mūsu darba kārtībā. Tālāk. Es no savas puses vēlētos izteikties par budžetāriem jautājumiem. Mēs esam pieredzējuši, ka diezgan liels procentuālais īpatsvars ir novirzīts uh, eh, Madurelas kundzes ziņojumā pieminētajām aktivitātēm, un uh, mums ir ļoti svarīgs elastīgums budžetā, jo daudzos gadījumos esam pieredzējuši, ka budžets bija tik strikti sadalīts līdz pat pēdējiem eiro, ka mēs nebijām spējīgi ātri atbrīvot līdzekļus, uh, lai e, ātri risinātu, piemēram, tādas problēmas kā putnu gripa un citus pēkšņi radušos jautājumus. Tāpēc domāsim par to sastādot budžetu, proti vajadzības rodas pēkšņi. E, tālāk vēlos runāt par MVU un industriju. Jā, patiešām vairāki no jums jau ir norādījuši, kā mēs vēlamies eh, iesaistīt programmā rūpnieciskos MVU. Johansson kungs īpaši izteicās par to, un vairāki no jums atbalstīja ierosināto pieju attiecībā uz MVU, arī SPAR schēmu, ko mēs ierosinājām, bet mums vajadzētu uzmanīties ar atvērtās piekļuves definēšanu. Šobrīd ir ļoti uh, moderni runāt par publikāciju atvērto piekļuvi, taču vai mēs varam to pašu piemērot arī valsts finansētai pētniecībai un attīstībai? Jo bieži vien rūpniecība piedāvā līdzfinansējumu, taču pati nepiedalās. Uh, mēs varam neiegūt to, ko mēs vēlamies iegūt. Jā, atvērtai piekļuvēji, jā, bet mums ir jābūt ļoti piesardzīgam ar nosacījumiem, ar kritērijiem. Tālāk es vēlos izteikties par vienkāršošanu. Nīblers kundze jau uzsvēra to, cik vienkāršošana ir būtiska, tāpat, tāpat es arī uzskatu, ka tas ir vadošais motīvs uh, apvārsnes 2020 programmā, bet mēs ar bažām klausāmies par diferenciētu finansēšanas likmju ierosināšanu dažādām kategorijām. Esmu droši, ka revīzijas palātas uh, pārstāvis Balkova kungs uh, uzklausīšanā pirms daž, uh, jau agrāk norādīja, ka uh, vienkāršošanā ir galvenais. Uh, Viņš eh, sacīja, ka vienkāršošana neiet kopsolī ar dažādām finansēšanas likmēm. Es zinu, ka par to mēs vēl runāsim sanāksmē ar Eila kungu, un eh, tas nozīmēs arī zinām atgriešanos pie septītās pamatprogrammas, un šīs diferenciētās finansēšanas likmes var radīt lielas komplikācijas. Un tas var aiziet līdz pat uh, revīzijas palātē. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāpadomā par to. Piemēram, ja mēs eh, piemērojam diferenciētu finansēšanas likmi MVU, jāņem vērā, ka vienā dienā šis MVU var būt MVU, otrā dienā tas vairs nevar būt MVU personāla izmaiņu dēļ un tas saskars ar visām iespējamām komplikācijām, kas ir saistītas ar parādiem. Mums ir jāpaturprātā, ka ir vajadzīgas vienkāršas pieejas. Tālāk, runājot par intervents un Skinnerkungu ziņojumu, mums ir prieks, ka jūs uzsverat uh, kodola drošības svarīgumu, tāpat mums arī prieks par uh, jūsu atbalstu ITER projektam un to, ka jūs uzsverat vajadzību pēc starptautiskas sadarbības, un iespējams pat tie, kas neatbalsta kodoldrošību, sapratīs, ka nedrīkst aizmirst, ka joprojām Eiropas Savienībā ir ļoti daudz kodolreaktoru, kur darbība ir pareizi jāpārtrauc un uh, kuriem vajadzēs kodola ekspertus vēl turpmākos 20 gadus, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums joprojām būtu šīs ekspertu zināšanas, tāpēc būs jāturpina ieguldīt kodoldrošībā, pretradiācijas aizsardzībā, un tas mums ir jāpatur prātā. Jā, tie bija komentāri, uz kuriem es vērē, vēlējos vērst jūsu uzmanību. Odīkungs, patiešām jūs uzsvērāt, ka pastāv atšķirības starp septiņu gadu ietveru programmu un piecu gadu eirātomu, un ka ir nepieciešams pagarināt eirātomu priekšlikumu. Mēs to darām diezgan saulēcīgi un pateicamies arī par jūsu līdzdarbību pie šī jautājuma, tomēr sapratīsim, kaut arī institucionāli parlamentam attiecībā uz Eiratomu nav to pašu iespēju, kādas ir padomēji. Mēs vienmēr esam aktualizējuši Eiratomu, uzklausījuši uh, no komisijas puses jūsu viedokli, kaut arī saskaņā ar uh, līgumiem jums nav to pašu privilēģiju, kādas ir padomēji. Es jau pārāk ilgi runājis, vēlētos pateikties visiem par sadarbību un ceru, ka mēs varēsim turpināt strādāt, kā esam darījuši to līdz šim, par labu uh, kvalitatīvākai apvārsnes 2020 programmai un mūsu iedzīvotāju labad. Paldies! Paldies arī jums, Šmica kungs. Un tagad vārds uh, trim no pieciem referentiem. Un uh, es vēlētos uzklausīt uh, kādus viņu komentārus. Mēs nevarēsim par to diskutēt ilgi, bet pāris minūtes. Neteikšu vienu minūtu, bet ļoti, ļoti īsi. Vispirms Madrēls kundze, tad Karvaljo kundze un tad Skinner kungs. Muchas gracias, presidenta. Uh, agra... Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu pateikties komisijai par to, ka esat šodien ieradušies tādā lielā skaitā pārunāt mums šīs jau tik pazīstamās tēmas. Tās eh, tiks pārunātas vēl ilgu laiku. Turpmāk nākotnē es gribētu sīkāk runāt par sesto eh, uzdevumu vai izaicinājumu. Sociālās zinātnes un drošība. Šīm lietām ir jāpaliek kopā un domāju, ka te ir tāda diezgan plaša vienošanās starp eh, parlamentu padomi un ekspertiem, ka to vajadzētu tomēr paturēt nodalīti. Sociālās zinātnes, kā jau uh, Smitkungs norādījis, saistās ar drošību, bet to varētu sasaistīt arī ar jebkuriem citiem uzdevumiem vai izaicinājumiem, uh, ko komisija ir izdalījusi. Sociālās uh, zināšanas, uh, zinātnes un pētījumi, to mēs domājam, to varētu aplūkot uh, atsevišķu struktūru. apvārsnis 2020 eh, programmu, varbūt tur to vajadzētu tomēr nodalīt, un tāpat arī vajadzētu nodalīt tādas tēmas kā zinātne un sabiedrība, vai arī, kā viņš teica, eh, šīs kāpnes uz izcilību, kā komisija ir norādījusi. Y una mezcla bastante poco homogénea. Eh, šis uzdevums šķiet tagad ir tāds diezgan neskaidrs, nesaprotams. Uh, Uh, principā tā ir joma, vai drīzāk teikt, uzai, izaicinājums, kur ir salikts viss pārējais, kur, ko nekur citur nevarēja ielikt. Un uh, tur ir lietas, kas ir uh, izkaisīts, tā teikt, pa visu programmu. Mūsu priekšlikumā, manuprāt, ir daudz uh, skaidrāks šis sadalījums. Mums noteikti vēl būs iespēja par visu to runāt tālāk, un es domāju, ka darbs vienkārši ir jāturpina. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Paldies, referents kundzei. Nākošais runātājs būs eh, Karvaljo kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties komisijai, Robertam Smitam, ģenerāldirektora kungam par komentāriem. Domāju, ka visā visumā mēs ejam vienā virzienā, mēs gribam vienkārši elastīgu un uh, atbilstoši finansētu ietveru programmu uh, zinātnē un inovācijās. Divi galvenie punkti, par, to, par tiem jau runāja Madurēlas kundze, man kolēģi, tātad tas ir jautājums par uh, sadalīšanu vai nesadalīšanu šim izaicinājumam uzdevumam numur 6 un tāpat arī par uh, līdzdalības dažādošanu vai nu visas programmas 2020 ietvaros, pirmā pīlāra ietvaros, vai arī to mēs iekļausim šajā mērķī numur 6, kā komisija ir ierosinājusi. Tātad šie divi jautājumi mums būtu tālāk jāpārunā pārējais. Es domāju, ka atbilst eh, komisijas un padomas eh, līnijai. Vēl pēdējais komentārs. Šī programma ir ļoti ambicioza un uh, mēs parlamentā to esam padarījuši vēl ambiciozāk. Mēs esam vēl pielikuši klāt jau komisijas tā ambicioziem projektam un uh, lai programma apvārsnes 2020 būtu veiksmīga, mums ir nepieciešams finansējums, tāpēc es aicinu kolēģus un visu, kam ir kaut kāda teikšana, par to lūdzu palīdziet nodrošināt lai komisija, padoma un parlaments varētu panākt atbilstošu finansējumu programmai apvārsnes 2020 un lai mēs varētu visi panākt vienošanos attiecībā uz uh, to līdzekļu apjomu, kas būtu adekvāts mūsu ambāc, ambīcijām, jo, kā es teicu, mums ir ambīcijas attiecībā uz programmu apvārsnes 2020, tāpat arī uz pētniecību un uh, inovācijām. Uh, Un šī, jāsaka, ir ļoti liela un būtiska daļa, un tā ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Paldies. L'ultimo intervento. Paldies. Un tagad Skinnerkungam vārds. Paldies. Man neizdevās atbildēt dažiem jautājumiem, kas tika uzdot ātrāk. Vidal Kvadraskungs minēja fundamentālo pētniecību, kas ir nepieciešama, jā, es viņam piekrītu, bet es teicu, ka tas nedrīkst notikt uz, eh, piemēram, arī Krī programmas eh, rēķina, ka mēs no turienes ņemtu finansējumu fundamentālajai pētniecībai. Fundamentālā pētniecība. Uh, var izvairīties, var apiet šo izcelības jautājumu, un eh, tāpēc varbūt trūkst šīs inovācijas, kas ir tuvas uh, tirgum. Jā, viss runā par izaugsmu, bet neviens no tev nav to aprakstījis. Tā tad uh, eh, ņem zinātni, pielieto to kaut kādā ekonomikas daļā, kas pēc tam tālāk izvērš tirgu, ko pēc tam var finansēt un ko pēc tam var izvērst mazos uzņēmumos, un tā rodas darba vietas. Tā tad tas viss uh, rada zinātni, fundamentālo pētniecību un uh, sabiedrību, bet Tā vietā, lai naudu paredzētu tradicionālām zinātnes jomām, mums ir jāskatās, kā mēs varētu dažādot šī finansējuma izmantošanu. Jā, naudas nav daudz, un uh, te nonāk pie otrā komentāra. Doma piesaistīt lielus privātos līdzekļus, arī tas ir minēts. 5 pret 1 varētu būt šis sviras uh, princips. Bet ir ierosināt ļoti, ir, ir ierobežots eh, riska kapitāls, kas ir ieguldams eh, jaunos riska kapitāla uzņēmumos. Eh, jā, F būtu jāiesaista. Tas tur nav minēts, bet tas viss šajā pakotnē ietilpst. Un bez tam tas viss ir jāvērš tuvāk tirgumu. Man ziņojums par Eiratomu, protams, aplūko galvenokārt kodola fizikas un uh, kodols kaldīšanas drošības aspektus. Uh, tas, protams, skar arī fundamentālo pētniecību, bet tā ir viena uh, sabiedrības vajadzība, kas saistās ar nodrošinātību ar enerģijas resursiem. Ir, protams, nepieciešams tam savs budžets, bet nedrīkst tā būt, ka dažādas budžeta daļas savā starpā konkurē. Paldies! Smita kungs gribēja teikt vēl pāris vārdus, un es labprāt došu viņam vārdu mums, protams, būs, kā jūs teicāt, jāstrādā kopā. Tāpēc man ir prieks, ka jūs esat tik uh, eh, aktīvs šajā sarunās. Jā, paldies. Es tikai gribēju atbildēt uz uh, eh, IRT jautājumu. Johansson kungs un citi izteicās, ka IRT par to šeit arvien vairāk tiek runāts. Tā ir ļoti interesanta koncepcija, kā sasaistīt eh, zināšanu trīs stūra šos leņķus, tāpēc mums ir liels prieks par to, kāda eh, uzmanība tiek piešķirt šim instrumentam apvāršana 2020 ietvaros, lai varētu tik tiešām nodrošināt inovācijas. Paldies! Grācija Lei. E... Paldies eh, Šmita kungam. Per quanto ha fatto. Es gribētu pateikties eh, Čičester kungam, kurš eh, mani aizvietoja sēdes pirmajā daļā. Un tagad jānorāda, ka uh, ziņojuma iesniegšanas uh, galtermiņi Madurēlas kundzei un Skinner kungam 28. jūnijas, uh, 2012. dienā, uh, Lambert un Edar kungs ziņojumi 27. jūnijas, pulksten 12, un Karvalijo un Matijas ziņojumam tas ir ceturtdien, 28. pulksten 12 dienā. Nākošās debatas par grozījumiem notiks divās daļās. Pirmā viedokļa apmaiņa par grozījumiem būs pirmdien 17. septembrī Līdz ar to es varu pateikties visiem referentiem, ēnu referentiem, kas eh, piedalījās diskusijās par šiem jautājumiem, un mēs eh, varam slēgt, ka šīs kopīgās debats ir noslēgtas. Otrā mūsu šīs dienas sanāksmes daļa ir vēl virkne ziņojumu, kas nav formāli saistīti ar apvārsnes 2020, bet tomēr kuriem ir saikna šo programmu. Un mēs sāksim ar uh, Kreutzmann kunga uh, ziņojumu. Dank, Frau Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu komisijas priekšlikumu uh, par programmu, kas uzlabotu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. Un uh, tā ir vienīgā Eiropas Savienības programma, kas ir paredzēta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem uh, pēc tam, kad Tagad, kad mēs runājam par apvārsni 2020, mums šī programma ir jau īpaši būtiska. Es eh, vēlu komisijai panākumus un pateicos par eh, sadarbību. Manā priekšlikumā ir virkne priekšlikumu komisijas dokumentu uzlabot vēl vairāk. Eh, līdzekļi, kas piešķirti šai programmai, aprobežojas ar 2,5 miljoniem eiro attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Es ierosinu koncentrēties uz trim galvenajiem aspektiem kas manai frakcijai ir būtiski jau ilgi - birokrātijas mazināšana, labāku piekļuvu finansējumam un um, attiecībā uz birokrātijas mazināšanu. Es ierosinu, lai Eiropas Savienība ieviestu jaunus birokrātijas samazināšanas uh, mērķus un lai atbalstītu neatkarīgas uh, interesētās puses. Uh, Ir e, jārisina šie jautājumi arī ar jaunu likumu palīdzību, tostarp arī samazinot administratīvo slogu. Tādējādi e, mēs varēsim strādāt arī pie kvalitatīvākiem mērķiem. Es e, atgādinu komisijai, ka kvantitatīvie mērķi nav tāda neproblemātiska joma. Problēma ir definēt kvalitatīvus mērķus. Uh, kas eh, patiešām novestu pie birokrātijas samazināšanas attiecībā uz MVU, un te mums ir jārisina šie jautājumi kopā. Pārmērīgu birokrātiju var novērst vislabāk, ja komisija un dalību valstis ietekmes izvērtēšanā uh, sistemātiski pārskatīs uh, sekas, kādas rada konkurētspējas regulēšana. Uh, Tāpat eh, runājot par otro prioritāti, MVU piekļuvi finansējumam, eh, šajā gadījumā programma var sniegt eh, ievērojumu labumu, kombinējot pašus un ārējus finanšu kapitāla instrumentus. Finansējuma instrumenti ir īpaši piemēroti uh, izaugsmas un jaunu darba vietu radīšanai. Pieredze liecina par to, ka pieprasījums pēc šādiem instrumentiem ievērojami uh, pārsniedz pieprasījumu. Vairāk nekā 5,5% e, finansējumu ir rezervēti šim mērķim. Uh, Un eh, mani tomēr māc bāžas, ka finansējuma instrumentu nodalīšana, proti kosme un apvārsnes 2020, eh, sarežģīs eh, piekļuvi finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ir jāpalīdz rast vajadzīgo finansējumu piedāvājumu šim uzņēmumiem, tostarp par kontaktpunktu palīdzību. Un ir arī jāsaprot, ka mazie un vidēji uzņēmumi nedrīkst tikt eh, izslēgti no procesiem, jo uz viņiem neatiecas apvārsnes 2020. Tā ir problēma, kuru ir iespējams risināt, piemēram, uh, ieviešot uh, eh, 150 tūkstošus kā tādu uh, minimālo garantēto apjēmu. Tāpat arī uh, šai programmai ir jānodrošina labāka piekļuve uzņēmumiem visā iekšējā tirgu, visās tā robežās. Enterprise Europe Network ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir uh, ievērojami pieaudzis kopš tā ieviešanas, tomēr tas nav bijis uh, vienlīdz veiksmīgs visās dalību valstīs, un pakalpojumu sniegšanas kvalitāte ir jāuzlabo visā Eiropā. Komisijai vajadzētu izpētīt šī tīkla struktūras visās valstīs un veikt uzlabojumus, kur tas ir nepieciešams. Tāpat ir jādomā par piekļuvi to valstu tirgiem, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis. Tas ir jādara ar uh, palīdzības centriem un citiem pasākumiem. Tāpat arī ir jādomā par noteikumiem, kas reglamentē līgumu slēgšanu. Komisijai vajadzētu analizēt visus jau spēkā esošos pasākumus un eh, šķiet, ka attiecībā uz kosme būtu prātīgi turpināt uh, dažus jau esošus pasākumus un tos, kas darbojas citās programmās. Tādi būtu mani pamatmērķi. Es domāju, ka šai programmai vajadzētu kalpot visiem Eiropas Savienības maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mums vajadzētu paraudzīties, kā uzņēmumi funkcionē pāri mūsu robežām jau šobrīd, un viens no kritērijiem, pēc kuriem mums vajadzētu vadīties, ir Eiropas pievienotā vērtība – Eiropas Savienības pasākumi spēj koriģēt tirgus nepilnības dažādās Eiropas Savienības daļās, un mums ir jāpalīdz tik daudziem maziem un vidējiem uzņēmiem, cik vien iespējams ir vajadzīgas sektoriem specifiskas iniciatīvas, jo īpaši tajās jomās, kur var rast Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Es nedomāju, ka šajā programmā vajadzētu iekļaut turismu, tā nav specifiski paredzēta tam. Tāpat es arī zinu, ka komisija labprāt atbalstītu šo ideju, bet es to pieļautu vienīgi tad, ja uh, tiktu iekļautas. Tiktu iekļaut arī daudzi ar turismu saistīti aspekti, ko mazie un vidēji uzņēmumi vēlas iekļaut šajā programmā. Es nedomāju, ka ir prātīgi izvēlēties vienu jomu, ja arī pārējās jomas varētu gūt līdzvērtīgu labumu. Kāpēc tad šī viena konkrētā joma ir uzskatām par tik būtisku? Tāpat arī ir jauns tiesiskais pamatojums saskaņā ar Lisabonas līgumu, un es domāju, ka mēs varēsim izvēlēties specifiskus pasākumus mazajiem uzņēmumiem. MVU ir vairāk jāiesaista jauniešu nodarbinātības programmā. Tas ir būtiski un ir jākonsultēs ar MVU asociācijām atbilstošā formātā, ja mēs vēlamies noteikt stratēģiskus mērķus. Es zinu, ka komisija ir zināms bažas par šo jautājumu un Es piekrītu pārējiem referentiem, ka vajadzētu rūpīgāk paraudzīties, kā mēs varam nodrošināt to, ka MVU tiek iesaistīta programmā, neradot papildu izmaksas komisijai. Manuprāt, būtu prātīgi ņemt vērā MVU asociāciju priekšlikumus. Tos vajadzētu iestrādāt priekšlikumā. Tāpat ir jāsaprot, ka programmai nevajadzētu aprobežoties ar izaugsmes stadiju, tai vajadzētu attiekties uz visām uzņēmumu darbības stadijām, sākot jau no dibināšanas, un jāsniedz jaunas iespējas pat neveiksmīgai uzņēmē darbībai. Daudzi apdraudēti Daudzas apdraudētas personas nespēja rast investīcijas uh, savai uzņēmē darbībai. Un uh, ir jāparūpēs arī par viņiem. Visu beidzot, mēs esam noteikuši šos vērienīgos mērķus, ir ļoti svarīgi domāt par to, kā mēs uh, varam tiem prātīgāk sniegt finansējumu. Mā, Es atvainojos, eh, saka priekšnādātāji, ka centos jūs pārtraukt, bet eh, šis eh, ir. Šis nav pēdējais darba kārtības jautājums, un, ja mēs kavējam laiku, tad tas ietekmē tālāko darba kārtību. Like thank, uh, Paldies, saka nākošais runātājs, es pateicos uh, referentam Kreuzman kungam par darbu un pieeju. Uh, Eh, man šķiet, ka šis ziņojums ir ļoti labs un dos eh, labumu visiem Eiropas MVU. Ziņojuma projektā ir norādīts, ka kosme programmai jāvērš, jāvērš uzmanību, lai mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu piekļuvi finansējumam un tirgiem visiem MVU, ne tikai tiem, kas veic pārobežu darbību vai darbojas turismu sektorā, kā tas ir komisijas priekšlikumā. Man ir liels prieks, ka jūs esat ņēmuši vērā manu komentāru par neto samazinājumu mērķiem, samazinot administratīvo slogu. Ir ļoti būtiski turpināt darbu un uh, izskaust birokrātiju. Tas ir viens no galvenajiem šķēršļiem uh, MVU darbībā. Tāpat domāju, ka aizdevumu garantijām, uh, aizdevumiem pārpa 150 tūkstošiem ka arī šis jautājums tiks iekļauts kosme programmā. Tur ir nepieciešama risinājuma. Tāpat arī padomē ir uh, tiek gatavots uh, lēmums. Tātad jānodrošina, lai nav finansējuma aiztrūkstošie posmi MVU. Runājot par tirgu, jāizvairās no pārklāšanās. Dalība valsts jau veic pasākums, lai nodrošinātu MVU iespēju darboties trešajās valstīs, un mums ir jāveicina uh, Eiropas uzņēmumu tīkls visās Eiropas dalība valstīs. Biģ, budžeta apjoms un līdzekļu sadalījums. Šai ziņā domāju, ka pirmām kārtām jāsaprot, ka uh, šis budžets neatspoguļo to, cik uh, politiski svarīgi ir Eh, MVU kosme budžets, eh, kā Kreutzmann kungs norāda, ir 2,5 miljārdi. Un tas ir tikai 0,2% no ikgadējā finanšu ietvara. Ja mēs esam nopietni par izaugsmi, un ja esam nopietni par MVU kā Eiropas Savienības eh, ekonomikas virzītāju spēku, tad mums noteikti ir nepieciešams kosmē programmai atvēlēt vairāk kā 0,2% no budžeta. Uh, Tāpat es domāju, mums jāparedz vairāk kā 55% kosmē eh, programmas eh, dažādiem instrumentiem piekļuvai finansējumam, jo tieši piekļuva finansējumam ir liels, lielākais kavēklis MVU, un šie instrumenti ir bijuši ārkārtīgi veiksmīgi. Domāju, ka mums vajadzētu būt ambiciozākiem un paredzēt varbūt 65% apmēram eh, finansēšanas instrumentiem. Paldies, priekšsēdētāji! Grācie! Paldies! Es arī gribēju teikt dažus vārdus, saka priekšsādātāji, jo arī es esmu ēnu uh, referenta. Uh, gribu pateikties Kreutzmann kungam par uh, ieguldīto darbu. Viņš ir izanalizējis jautājumu un ir definējis problēmas, ar kurām saskars sektors, tāpat ir norganizēts uzklausīšanas. Tas viss ir mūsu sagatavošanās darbs. Kā jau tautas partijas kolēģi nu pat norādīja, domāju, ka liela daļa teiktā par MVU un šie sīkie 0,2% no daudzgadu finanšu ietvara, kas ir paredzēts eh, šai programmai, tas neiet kopā. To, in qualche nostro dibattito a Strasburgo. Un eh, kā jau mēs dzirdējām diskusijā Strasbūrā, ja katrs MVU pieņem darbā vēl papildus vienu darbinieku, tad mēs būtu lielu soli spēruši, lai tiktu risināt bezdarba problēma Eiropā. Šis sektors tik tiešām varbūt ar mazu ieguldījumu, bet uh, lielā mērogā var palīdzēt risināt Eiropā bezdarba radītās problēmas un nodrošināt labāku atveseļošanos. Kosme resursi, kas ir paredzēti finanšu instrumentiem nav pietiekami, un iespējams mums vajadzētu pārskatīt šo sadalījumu kosma programmas ietvaros. Arī citi jautājumi, protams, ir būtiski - apmācība un uh, citas saistītas darbības, bet mēs nevaram ņemt līdzekļus uh, no galvenā finanšu instrumenta, un uh, šo pieeju, man liekas, mums vēlreiz vajadzētu pārskatīt. Vēl viens svarīgs komentārs lieta, kas ir izrietējusi no šīm debatēm. Šodien ir iespēja atbalstīt MVU darbību ārpus Eiropas Savienības. Mēs zinām, ka globalizācija ir ļoti būtiska maziem un pat ļoti maziem uzņēmumiem, kuriem kuri cenšas pārdot savus preces ārpus Eiropas Savienības. Un vēl viens ļoti svarīgs aspekts ir informācija par mūsu finanšu programmām. Es nezinu, vai jums tā ir gadījies, bet mm, kad es aplūkoju šo jautājumu kopā ar um, vairākiem nozars pārstāvjiem, cilvēkiem, kas strādā MVU, es konstatēju, ka bieži viena bankas un tie, kas reāli ir saikni starp mūsu paredzēto naudu vai starp investīcijas bankas naudu un tiem cilvēkiem, kam šiem līdzekļi nepieciešami, ka šī saikne netiek izdarīta, jo banku sektors bieži vien nav ieinteresēts, lai cilvēkiem stāstītu, lai informētu par šiem instrumentiem. Iespējams, tāpēc, ka cita veida instrumenti viņiem nes lielāku peļņu, tāpēc mums ir nepieciešams, kaut gan resursi ir ierobežot, tomēr ir jārisina šis jautājums. Referents, es zinu, jau ir iesniedzis eh, grozījumus šajā sakarībā. Es arī darīšu to pašu. Mums ir nepieciešamas informācijas programmas, kas nav vienkārši tāda obligāta rakstura, bet ļoti detalizēts, jo pretējā gadījumā gala lietotājs nesaņems informāciju. Tāpēc, ka finanšu sektors nav īpaši interesēts sniegt informāciju par šiem finansēšanas instrumentiem. Tas ir ļoti būtisks jautājums, ko tiešām nepieciešams risināt. Es nepiekrītu referentam par turismu, pilnīgi nepiekrītu. Es nedomāju, ka mēs šeit resursus paņemam nost. Daudzas turisma programmas ir, daudz sektoru programmas ir turisma kompānijas, ir eh, daudz citu uzņēmumu, kas saistīti ar šo pasauli. Mums ir nepieciešams veicināt Eiropu dažādībā, tāpēc es domāju, ka, jā, kāpēc šo jomu gan nevarētu stiprināt. Un visbeidzot, Eiropas eh, uzņēmuma tīkls, European Enterprise Network, mums vajadzētu prasīt, lai komisija ļoti rūpīgi izskata šo jautājumu, jo ne visi šie tīkla punkti strādā vienādā līmenī vai vienādā, ar vienādu kapacitāti. Un ja mēs tērēsim līdzekļus šim tīklam, tad mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ka tas tik tiešām darbojas Eiropas Savienībā. Gribu pateikties vēlreiz referentam, jo viņš tik tiešām ir uh, mūsu ēnu referenta darbu padarīs daudz vieglāk, jo viņš ir iekļāvis ļoti daudz punktus, kurus arī mēs būtu iekļāvuši ziņojumā. Es pati pārsniedzu runāšanas laiku, saka priekšniece, un dod tālāk uh, Vidalkotiskungam. Gracias, prezidenta. Las... Paldies, priekšsēdētāja kundze. MVU e, ir vairāk nekā 90% no visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem. Un e, šie uzņēmumi saskarās ar problēmām, kā piemēram piekļūt tirgumu, eh, e, to... pārmērīgu birokrātisko slogu. Un visu šo iemeslu dēļ Mums ir nepieciešama tāda programma, kura ir pēc iespējas efektīvāka. Mūsu kolēģis Kreutzmana kungs eh, nu pat kā iepazīstināja ar savu ziņojumu. Tas ir ievērojami uzlabots, piemēram, tur ir iekļauta konkrēta atsauce uz mazo uzņēmumu aktu. Tam vajadzētu būt mūsu atskaites eh, punktam, veidojot Eiropas Savienības rīcību politikas attiecībā uz MVU. un viņš arī ir iesniedzis grozījumus eh, par eh, uzņēmumu tīklu, kurš, protams, ir ļoti noderīgs tīkls, tomēr to vēl ir iespējams uzlabot. Viņš arī minēja to, ka ir jāuzlabo, jāstiprina Eiropas Savienības iestāžu lomu, to iestāžu, kuras pārstāv MVU, kā arī ir tātad. Mm, eh, jāatbalsta MVU organizācijas, jo tās atbalsta visu sektoru. Un ir jā, jāuzsver arī tie sektori, eh, kuros eh, MVU sniedz ievērojumu ieguldījumu Eiropas Savienības eh, IKP, jo sevišķi turisma sektorā. Es arī varu piekrist Toris kungam tādā ziņā, ka atsauces uz turismu sektoru ļoti interesants tāpēc, ka šī ir joma, kurā mums vajadzētu sastrādāties eh, šīs programmas ietvaros. Un, eh, protams, ka šobrīd eh, notiek dažādi krīzes procesi dalībvalstīs, un tas ir ļoti ietekmējis turismu sektoru. Un šī iemesla dēļ būtu ļoti labi koncentrēties uz šo jomu. Es domāju, ka konkrēta atsauce uz eh, turismu būtu pilnībā atbalstāma. Attiecībā uz eh, kredītu slieksni, kas var teikt garantēts, tas ir diezgan zems, un es domāju, ka būtu labi to paaugstināt. Un jāatzīmē arī tas, ka MEU ir nepieciešams gan nacionālais, gan Eiropas Savienības eh, finansiālais atbalsts. Paldies, saka priekšsēdētāji. Svarējas eh, kundze. Paldies! Mēs uzklausījām vispārīgos komentārus eh, par šī ziņojuma saturu. Mēs eh, varam atbalstīt komisijas priekšlikumu, kā arī ar referenta priekšlikumu. Mūsuprāt, eh, šī ir ļoti svarīga programma MVU, kuras, protams, virza uz priekšu Eiropas Savienības ekonomiku, un līdz ar to mums vajadzētu piešķirt vairāk eh, finansējumu šiem uzņēmumiem, un būtu labi, ja komisija varētu precizēt eh, piešķirtos budžeta līdzekļus attiecībā uz katru aktivitāti, uz katru sektoru, cik daudz kādai aktivitātei tiek piešķirts Mēs piekrītam tam, ka ir jāsamazina administratīvais sloks, ir jāuzlabo pieeja tirgumu un informācijas apmaiņu. Mums pat arī svarīgi uzsvērt sinerģiju nozīmi. Sinerģiju starp reģionālajām un nacionālajām eh, pārvaldes iestādēm. Un mūsuprāt, eh, šie finanšu instrumenti ir jāizmanto, lai garantētu kredītus. Un mūsuprāt, 150 tūkstošu um, eiro slieksnis ir pārlieku zems šīm, te, šīm, šīm te garantijām un kredītu piešķiršanai. Tāda attiecībā uz turismu. Komisija runāja par šo sektoru, tāpēc, ka turisma sektorā, protams, darbojas MVU, kuras ir konkurētspējīgas un ilgspējīgas. Uh, Un MVU ir arī pārsteidzoši liels ieguldījums nacionālajā IKP. Eh, dažkārt mēs eh, par to domājam saistībā ar eh, Dienvidu Eiropu, bet tāds notiek arī citās valstīs, piemēram, Vācijā. Un saistībā ar MVU ir arī jānosaka tādi mērķi kā ilgspēja, jo šie ir uzņēmumi, kuri rada daudz darba vietu. Un mēs pilnībā varam piekrist tam, ka ir vairāk jākoncentrējās uz eh, turismu. Un to šeit vajadzētu iekļaut kā atsauci. Un mēs arī iesniegsim vairākus grozījumus, lai uzlabotu šo ziņojumu vēl vairāk. Bet eh, svarīgi ir tas, ka šī programma gūst nepieciešamo budžeta atbalstu. Citādāk, tai nebūs nepieciešamā ietekma. Paldies! Un tagad ir tā, dots vārds eh, komisijai. Helder kungs, lūdzu. Divas minūtes. Nevairāk. Paldies, priekšsēdētājs. Sākumā gribu pateikties eh, referentam Kroicman kungam un tāpat arī eh, šīs komitejas pārstāvjiem par atbalstu kosmu programmai Ziņojuma projektā Kreutzmann kungs atzīst, ka ir jāatbalsta uzņēmumu konkurētspēja Eiropā, tāpat ir MVU jāatbalsta, ir īpaši jāliek uzsvars uz finansējumu, tirgiem un jāsamazina administratīvais sloks. Referents ir ierosinājis zināmas lietas padarīt skaidrākas. Tātad ir īpaši noskaidrojot sniedzamos pakalpojumus. Gribu uzsvērt, ka tas ir jānoderīgi, bet Eh, te ir runa par ziņojumu, kas eh, darbosies līdz 2020. gadam, tāpēc nevajadzētu um, radīt nevajadzīgu elastīgumu, jo SIP programma, piemēram, tika izmantota izvērtējumā, lai redzētu, vai tās elastīgums atbilst uh, tirgus prasībām. Komisija pozitīvi vērtē Eh, Kreutzmana kunga ziņojumā minētās prioritātes, mēs piekrītam, ka jāliek uzsvars uz pievienoto vērtību un šis eh, sviras efekts jāizmanto eh, finansējumā. Runājot par birokrātijas izskaušanu, pašreizējā programma ir devusi labumu un arī dos turpmāku labumu un ieguvumu, kad citas institūcijas pieņems šo priekšlikumu. Mums ir kvantitīvi mērķi, ambiciozi, bet Pagaidām mēs gribētu vērst uzmanību arī uz kvalitatīviem mērķiem un varbūt mazāk kvantitatīvā izteiksmē, jo kvantitatīvi ir nepieciešams laiks, ir nepieciešams izvērtējums un tā tālāk. Tā tad kvalitāte tas arī būs eh, nepārtraukts eh, aspekts. Tālāk par finansēšanu. Divas piezīmes. Jā. Uh, Ja ir šī aizdevuma pār 150 tūkstošiem eiro, tad uh, eh, MVU skaits, kas varēs izmantot šos līdzekļus, protams, sam samazināsies. Uh, tas, protams, iziet no mūsu diskusijām. No otras puses, palielināt šo procentuālo daļu nozīmē arī, ka pašreizējā budžetā būs mazāk tādām uh, Uh, darbībām, kā piemēram ilgspēja konkurētspēja un uzņēmē darbība, tā ka varbūt ir jābūt ļoti uzmanīgiem izvēloties mm, labāko izmantojumu. Tālāk piekļuvu trešo valstu tirgumu, jūs visi par to runājāt, tā ir prioritāte un arī mēs domājam, ka uzņēmumu tīkls, šis Enterprise Europe Network varētu spēlēt savu lomu, bet mm, to var noteikti uzlabot. Uh, šis tīkls ir konstanti, nepārtraukti jāuzlabo, jāpilnveido, ir nepieciešama arī partneri, kuri tā brīvprātīgi atbild mūsu aicinājumiem. Esam katrā ziņā ņēmuši vērā jūsu komentārus. Un uh, noslēgumā 30 sekundes vēl. Mēs pozitīvi vērtējam atsauci uz OSB, pozitīvi veicam atsauci uz uh, konkrētām darbības zonām MVU, bet ņemot vērā, ka šis sektors ir minēts Lisabonas līgumā un tas atšķirs no industriālā sektora, eh, tad eh, ir nepieciešami konkrēti kritērijai turismam. Un visbeidzot, konsultācijas, eh, uzņēmumu un MBU konsultācijas pilnīgi piekrīt mērķim. Un, starp citu, to jau mēs veicam. Katrs divus mēnešus mēs organizējam sanāksmes ar uh, MBU organizāciju pārstāvjiem. Reizi gadā mums notiek uh, MBU asamblēju. Mēs to turpināsim darīt, un mēs negribam radīt kaut kādu birokrātiju ar to, kas ko pārstāv un tā tālāk, jo dažkārt uh, šiem VU pārstāvi saņem kaut kādas uh, dotācijas un atbalstu tālāk. Attiecībā uz budžetu Jūs zinat to grūto izvēli, kāds priekšā stāv komisija, un jūs zinat arī, kāds ir komisijas priekšlikums, eh, bet katrā ziņā mēs esam sapratuši arī jūsu vēlmes. Eh, paldies, kas sniedzat atbalstu šai programmai. Grazie, grazie. Eh, la parola al kolēga Krots. Paldies. Krosman kungs, jums ir dos vārds, bet lūdzu izskaties īsi, jo mums ir vēl viens darba kārtības punkts. Un ir jā, jādod vārds mūsu kolēģim Kariņam jo viņam uh, rītdien būs svarīga tikšanās par savu ziņojumu. Jā, paldies. Es pateicos par daudziem pozitīvajiem atzinumiem. Tāpat es vēlos atvainoties Dānijas eh, draugiem par to, ka uh, mums pietika drosmes pievērsties kādam konkrētam sektoram. Problēma bija tajā, ka, uh, ja mēs pieminam vienu sektoru, tad ir jāpiemina arī citi sektori. Uh, Tāpēc es nekādā gadījumā nevēlos vērsties pret turismu. Tas uh, nav uztverams kā uzbrukums. Tomēr būtu prātīgi un apsvērumu punktā mēs eh, to jau esam pieminējuši, un tai nevajadzētu radīt problēmas. Man ir arī šis tas sakāms par budžetu. Daudz sacīja par apvārsni 2020, ka ar 15% nepietiks. Uh, ka vajadzētu runāt par 20%, kas savukārt nav saistoši, rodas jautājums, un mums vajadzētu par to padomāt, vai ja mēs runājam par 15%, mēs runājam par 8,5 miljardiem. Un, eh, ja mēs dodam kosme 5 miljardus, tad no 0,2% Ehm, kosmu finansējumu. Šis finansējums pieaug uz 0,5 finansējumiem. MVU ehm, gadījumā finansējums tiek eh, palielināts, bet mums tam nav līdzekļu. Es zinu, ka situācija ir grūta un uh, mums jārīkojas ar starp posma finanšu plānu. Tomēr mums vajadzētu kopīgi padomāt par šo finansējumu. Uh, Es pateicos visiem, kas man atbalstīja un visiem, kas piedalījās diskusijā. Skatīns apie emendamenti merkuledī 20 jūņu. Paldies. Eh, grozījuma iesniegšanas eh, termiņš eh, ir riguarda eh, il suo provvedimento. 12. jūlijas. Un tagad uzklāsim Kariņa kungu. Tā attiecībā uz ziņojumu par informācijas apmaiņas mehānismu. Paldies, priekšsēdētājs kundzes. Domāju, ka visi šajā telpā atcerās, ka šajā komitejā mēs e, pieņēmām attiecībā uz šo informācijas apmaiņas mehānismu, attiecībā uz atbildību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā ļoti stingrus noteikumus, kāds būtu, vajadzīgi, kāds būtu vajadzīgs ievērot dalībvalstīm saistībā ar pārskatāmību. Galvenais mērķis ir noteikt to, vai uh, uzņēmumu enerģētikas jomā atbilst Eiropas Savienības enerģētikas politikas noteikumiem, jo sevišķi šeit mēs runājam par pieeju eh, trešajām valstīm, eh, trešajām, trešajām pusēm infrastruktūrai. Ir notikuši trīs trilogi ar padomi. Un par spīti padomes eh, lēmumam pirms gada februārī, kā ir nepieciešams šāds tiesību akts, vairums padomes locekļu teica, ka uh, Viņi nevēlas eh, šādu tiesību aktu vispār. Nevienā, ne citā formā. Viņi teica, ka viņi vēlējās eh, tad komisijā tika izstrādāts šis priekšlikums, pārmēs atbalstīja, bet eh, padomu uzskata, ka tas nav nepieciešams. Tomēr trešā trialoga beigās man izdevās panākt kompromisa teksta variantu. Kompromisa teksts kurš eh, neatbilst šīs komitejas eh, gaidām, tomēr tas jebkurā gadījumā ir uh, labāk nekā uh, vispār nepieņemt nekādu tiesību aktu. Mūsu problēmas ir saistīts ar eksa ante atbilstības pārbaudi. Komisijai vajadzētu uh, iepazīties ar šiem uzņēmumiem pirms notiek līguma parakstīšana padome norādījusi to, ka par to nevar runāt tiesību aktā, tomēr jau pastāv likumdošanā pārskatīšanas klauzula. Tad pēc trīs ga gadiem ir no jauna jāatgriežās un jāstāsta, kas strādā un kas nē. Līdz ar to situācija ir diezgan sarežģīta tādā ziņā, ka parlamenta un uh, Eh, komisijas vēlms ir pilnīgi pretējs padomas vēlmēm. Tomēr mums ir izdevies panākt kompromisa teksta variantu. Un es ierosinu, lai mēs, kā parlaments, virzīties uz eh, la, eh, vienošanos pirmajā lasīmā, jo gal galā tas ir jautājums par to, ka ir labāk panākt kādu tiesību aktu nekā nekādu tiesību aktu. Uh, Un tad, tad eh, mēs eh, bez kāda laika šo tiesību aktu varēsim uzlabot. Tas ir daudz labāk eh, nekā uh, nepanākt neko. Un pēc vairākiem gadiem atkal sanākt viss no nulles. Tas uh, tiešām ir labākais variants, vēlos pateikties citiem ēnu referentiem, kur piedalījās uh, trialoga sarunās. Un pēdējā trialogā bija tāds uh, gadījums, uh, ka manas uzstājības dēļ, vai mēs tad, tad varētu izsīt vēl kāds jautājums, uh, Prezidentūras eh, vēstnieks eh, eh, vienā brīdī tiešām izskrēja no telpas, sakot, ka tiešām nav variantu to diskutēt ar parlamentu. Tas tiešām bija ļoti sarežģīti. Man tā likās ļoti sa savāda reakcija, bet iespējams te, šis spiediens uz vēstnieku bija pārāk liels, lai viņš to spētu izturēt. Vēl es varēšu pateikties ēnu referentiem par viņu veikto darbu. Mans ierosinājums ir virzīties uz uh, uh, tad, uh, vienošanos pirmajā lasījumā. Ķersimies pie darba. Paldies! Paldies, ka pastāstījāt par pirmo sarunu kārtu. Esmu droša, ka esat izdarījis visu, lai aizstāvētu parlamentu pozīciju. Un tagad uzklausīsim Skinera kungu un pēc tam arī Langena kungu. Paldies! Es uh, zinu, ka Jūs esat eh, aizvadījuši labu diskusiju ar eh, vienu referentu, ko es pārstāvu, un eh, viņam tomēr ir šādas tādas iebildes. Pirmkārt, tas, ka dalība valstis īsti nevēlas diskutēt par parlamenta pozīciju. Jūs pavadījāt zināmu laiku, izstrādājot nostāju, uh, Tomēr sociāldemokrāta grupa ir norādījusi, ka būtu svarīgi, lai būtu kāds eksante komisijas atzinums par uh, starpvaldību nolīgumiem. Un uh, ir nepieciešams pilnībā pārbaudīt to atbilstību jau esošiem iekšējā tirgus likumiem. Un, uh, referents Ēn referents ir norādījis, ka uh, sociāldemokrāta grupa nāks klajā ar jauniem grozījumiem, par kuriem būs jābalso, un viņi vēlas uh, pastiprināt tiesību aktus plenārsēdes gaitā, tā lai uh, es nevēlos, lai jūs pārsteigtu viņu nostāju, tāpēc es jūs informēju tagad. Es ceru, ka mēs varēsim panākt vienošanos. Paldies, vai ir vēl kāds pieteicies? Vidāl Kvadraskungs un tad Kroicmana kungs. Paldies! Es vēlos pateikties referentam. Mums tagad ir radusies iespēja uh, atgriezties pie kompromisa, kas ir sasniegts, un es domāju, ka mēs varētu ar to sadzīvoties, sadzīvot. Uh, parlaments ir viensprātis, ka mēs visi vēlamies vienu un to pašu, mēs vēlamies panākt vairāk, taču nav jēgas, ja komisija nespēja to pieņemt un padomu nespēja to pieņemt. Uh, Pār, turpmāko pāris gadu laikā uh, mēs esam, pēdējo pāris gadu laikā mēs esam daudz pārskatījuši un mēs piekrītam referenta viedoklim. Paldies, uh, tālāk vārds Vidal Kvadras kungam. Pateicos, priekšsēdētājs kundze. Kariņ kungs mums jau ir stāstījis par kompromisa tekstu, ko ir izstrādājusi padome, un tas neatbilst mūsu sākotnējiem mērķiem. Mēs vēlējāmies panākt vairāk. Mēs gribējām, lai dalību valstis informētu komisiju par sarunu procesu attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem par enerģētiku ar jebkuru trešo valsti, un mēs vēlējāmies, lai tas notiek pirms nolīguma parakstīšanas. Taču beig beigās padome nemainīja savu nostāju, un viss joprojām ir dalību valstu ziņā. Dalību valstīm nav jādalās ar informāciju par, ar, ar, ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm, ja tās to nevēlas, un komisija sniedz atzinumu uh, nolīguma formulējumā tikai tad, ja dalība valsts to ir pieprasījusi. Kariņa kungam ir taisnība, ka šobrīd vismaz uh, ir, ir obligāti informēt komisiju par nolīgumiem, kas ir parakstīti pirms lēmums stājās spēkā, kā arī par tiem nolīgumiem, kas tiks parakstīti turpmāk. Tā mēs iegūsim vairāk caurskatāmības un arī zinām pamatu, uz kā balstīt savu turpmāko darbu. Vai mēs varam nakt klajā ar padomē saistošāku ietvaru? nākotnē, tas vēl ir jautājums. Es biju pārsteigts, es esmu vadījis daudzus trialogus, un diezgan daudzus no tiem, kuros piedalījās arī komisija, arī komitejas pašreizējais sekretārs. Un es nekad vēl neesmu pieredzējis, ka padome aizmestu savus papīrus un izskriet no telpas. Tas ir kaut kas jauns. Tāpēc es biju ļoti pārsteigts dzirdot ko tādu taču cerēsim, ka šis ir tikai tāds vienreizējs gadījums padomes uzvedībā. Es e, pateicos Kariņa kungam par viņa pacietību un par to, ka viņš ir panācis pamatu, ar kuru strādāt arī turpmāk nākotnē. Paldies! Turmes kungs, e, Man ir prieks redzēt, jūs strādājam pie jautājumiem, eh, kas jums ir būtiski. Kā zaļie mēs eh, piekrītam sociāldemokrātu nostājai. Ja mēs vēlamies, lai Eiropa būtu vienprātīga, mums ir jāpanāk vairāk nekā padome ir panākusi. Tā nekādā gadījumā nav kritika. Mēs vēlamies, lai tiktu panākts politisks vēstījums atbilstoši sociālu demokrātu nostājai. Mēs vēlamies spēcīgāku Eiropas pārstāvību šajā ārējā enerģētikas dimensijā, un mums ir jābūt tālajošākiem arī mūsu likumos. Paldies! Pateicos! Vai jūs vēlētos reaģēt, atbildēt uz šiem komentāriem? pateicos eh, tiem, kas eh, pauda atbalstu, un arī sociāldemokrātu grupai un zaļajiem. Jūsu nostājas mazliet atšķiras. Tomēr es vēlētos, lai mēs padomājam, kāds tad īsti ir mūsu būtiskākais uzdevums šeit, šajā parlamentā? Es domāju, tas ir pieņemt labākos likumus, kādus vien mēs varam. Politika ir pasaule, kurā vēlamais tiek pārtulkots paveicamajā. Leģislatīvais process nozīmē to, ka parlamentam un padomē ir kopīgi jāpanāk leģislatīvi lēmumi. Mēs varam ieņemt pozu, kad mēs atkāpjamies un sakām, ka vēlamies panākt politisku vēstījumu, bet šajā gadījumā mēs neatšķiramies no tiem, kas demonstrē Luksemburgas laukumā. Jā, mēs panākam politisku vēstījumu, bet tas nekādā veidā neietekmē Eiropas likumus. Tomēr, ja mēs pieņemam šo kompromisu, mēs būsim ietekmējuši Eiropas Savienības tiesību aktus. Mēs būsim pavirzījušies par vienu solīti. Tas nebūs tik liels solīts, kā es būšu cerējis. Es piekrītu jums, Klod. Tomēr mēs būsim mazliet pavirzījušies tuvāk vienotai nostājai enerģētikas jautājumā, un tas, protams, nenozīmēs parlamenta darba beigas, tas būs tikai sākums, un nākotnē mēs varēsim strādāt pie savas nostājas pastiprināšanas. Man bija diskusijas ar komisāru Otingeru kungu, un arī viņš sacīja, ka labāk, lai būtu šī kompromisa likumdošana, nevis vispār nekādas likumdošanas, jo tādā veidā mēs nekur nenonāksim, un mums ir uh, jāturpina strādāt pie šī jautājuma. Paldies! Es ceru, ka Tagad katrs varēja izteikties arī Skinner kungs, sociāldemokrāta partijas vārdā, viņa šeit vairs nav, pieteicās cits kolēģis. Rītdien tātad sanāksmē mēs balsosim. Es vēlējos uh, dot vārdu Kalfina kungam rītdien. Uh, notiks eh, diskusija eh, par šo finanšu ietvaru, tāpēc es ceru, ka viņš varēs eh, iegūt laiku. Kalfinkungs, lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi, paldies, ka ļāvāt man izteikties. Es nerunāšu ilgāk kā 3-4 minūtes par savu, par šo komisijas priekšlikumu. Te ir runa par darba grozīšanu, kas attiecas vēl uz 2003. gadu publiskās informācijas izlietošanu. Komisijas priekšlikums ir ļoti vērienīgs. Es domāju, ka parlamentam vajadzētu respektēt šīs komisijas ambīcijas. Mums vajadzētu aicināt uh, iestādes uh, vienkāršot informāciju un publicēt visu, izņemot uh, slepenu informāciju, ko nedrīkst publiskot drošības dēļ. Tāpat arī vajadzētu raudzīties, lai ir zemākas uh, marginālās izmaksas. Tāda ir priekšlikuma būtība. Uh, tātad galvenā doma ir tāda, ka jāpublisko viss, uh, ko vien ir atļauts publiskot. ir divi būtiski argumenti tam par labu. Pirmkārt, demokrātiskuma un caurskatāmības process politikas veidošanā, kā arī iedzīvotāju tiesības piekļūt eh, informācijai no valstiskām iestādēm brīvi un bez kavējumiem. Tāpat ir jābūt iespējai izmantot šo informāciju, kas radīs jaunas iespējas uzņēmē darbībai, jo īpaši MVU. Uh, Komisija ir arī aprēķinājusi, ka gūtais labums varētu sasniegt pat 140 miljārdus eiro gadā, ja nepieciešamā informācija būs pieejama ES uzņēmumiem, jo īpaši MVU. Tālāk ir jārunā par vairākiem jautājumiem, pie kuriem strādā arī mani kolēģi. Mēs esam tikušies ar dažādām ieinteresētajām pusēm. Ir neskaidrības ar finansējumu, daudzas valsts iestādes pārdod finansēšanas informāciju, un tādā veidā tās gūst finansējumu savam budžetam. Nodokļu maksātāji maksā valstu iestādēm, lai tās apkopot un izmantot šo informāciju, un uh, šī praksa ir diezgan apšaubāma. Tāpat ir jautājums par uzraudzības iestādes veidošanu. Daudzas administrācijas uztraucas, kā tas radīs jaunu slogu Mums ir jāpārliecinās, lai tā nenotiktu. Tāpat ir jārunā par aptvērumu, kāda informācija ir jāpublisko. Te mēs piemērojām subsidiaritātes principu, kas nozīmē, ka ikviena valdība lēmīja, kāds būs šis informācijas aptvērums, bet piekļuve informācijai un tiesības piekļūt informācijai ir uh, jāuzskata par pamatprincipu. Tāpat mūs uztrauc arī grafiks, kurā valsts iestādes var tikt galā ar šiem uzdevumiem. Tas būs ļoti dārgs process um, dažiem jaunpienācējiem, kā piemēram bibliotekām, arhīviem, var rasties papildu izmaksas. Taču te mums ir jāteic, ka varbūt uh, nākotnē tāpat šī informācija būs jāpublisko un jau esošā informācija būs jāpadara pieejama digitāli, uh, tāpēc eh, viņiem tas būs jādara jebkurā gadījumā. Tāpat tika runāts par eh, automātiski nolasāmu formātu ieviešanu, tas uh, uzņēmējiem atkal sniedz jaunas iespējas izmantot informāciju un sniegt uh, jaunus pakalpojumus iedzīvotājiem. Es uzskatu, ka mēs varētu rast diezgan labus risinājumus problēmām, ko pieminējušas dažādas iesaistītās puses, uh, un mums ir pamats atbalstīt komisijas priekšlikumu. Varbūt bagātinot to, varbūt rodot jaunas iespējas, bet uh, kopumā informācijai ir jābūt pieejamai internetā bez īpašām prasībām vai īpašiem pieprasījumiem. Tad, tad īsumā par to arī ir priekšlikums. Uh, pateicos ēnu referentiem no dažādām politiskajām grupām. Ir jau notikusi mūsu sanāksme, un es ceru, ka mēs varēsim labi sadarboties arī turpmākajās nedēļās un mēnešos. Grācijā, kolēga Kalfīna. Paldies Kalfinkungam. Debats par šo jautājumu notiks rīt, un uh, esmu pārliecināta, ka jūs uh, būtu um, šeit klāt rīt, bet jūs rīt cīnīsieties par mūsu budžetu. Paldies uh, koordinatoriem, komitejas sēdi mēs tagad noslēdzam un tagad pārējām pie koordinatoru sanāksmes. Paldies uh, koordinatoriem, ka bijāt pacietīgi un uh, uzgaidījāt, kamēr mēs izskatījām vēl pēdējo jautājumu un sēdes sākums ir nedaudz aizkavēts un šī sēde notiks aizslēgtām durvīm. Divu minūšu pārtraukums un tad mēs sāksim koordinatoru sanāksmi.